Hello everyone, I would like to ask. Sveicināti visi, lūdzu ieņemiet savas vietas. If you would like. Ja jūs gribat uh, apsēsties, lūdzu dariet to, lai mēs varētu sākt mūsu šīs pēcpusdienas sēdi. Mums ir ļoti interesants darbkārtības punkts. Mēs uzklausīsim politikas departamentu prezentāciju, ir veikts pētījums par uh, Eiropu kā globālas uh, izcīles pētniecības centru un esam ielūguši Vēglers kundzi no un, Lēvens universitātes. Viņa ir uh, vecākā pētniece Bre Bregel pētniecības centrā kopš 2009. gada un arī um, Beļģijas akadēmijas um, biedre kopš 2004. gada Uh, viņa bija Eiropas komisijas padomniece un ir strādājusi arī zinātniskajā padomē e RC četrus gadus un uh, um, pētniecības komisāram sniegus konsultācijas. Viņš šobrīd ir uh, žurnāla Science uh, editoru grupā. Un uh, šajā pētījumā, kur jums prezentēs, tiek analizēts, kā Eiropas Savienība varētu būt globāls ekscelences centrs un virzītājs spēks globālā eh, zinātne un tehnoloģijas ainavā. Šis pētījums tika pieprasīts, eh, ITRA koordinātori to pieprasīja, lai sagatavotos mūsu darbam pie apvārsnes Eiropa. Un eh, izteiktie ieteikumi atbalstīs parlamentu pozīcijas runās ar padomi. Un tagad bez vilcināšanās došu vārdu Vēglers kundzei. Lūdzu, jūs varat sākt savu prezentāciju. Lielas paldies, ka devāt man šo iespēju pirmkārt veikt šo pētījumu un arī prezentēt ļoti īsi šī pētījuma rezultātus. Uh, Es eh, pieņemu, ka jūs vienmēr varat uh, izlasīt ziņojumu, tāpēc neiedzināšos detaļās, bet uh, sniegšu jums galvenās atziņas. Kā jau tika teikts ievadā, mēs centāmies identificēt, uh, kāds ir Eiropas Savienības potenciāls būt izcilības centram pētniecībā. Un tad mēs paraudzījāmies, kāds ir tendence zinātnes tehnoloģijas ainavā un kāda ir Eiropas pozīcija šeit. Uh, Mēs vēlamies uh, redzēt, kā Eiropas Savienības uh, ietver programma ir veicinājusi šo es pozīciju, un mēs izteiksim arī ieteikumus. Kāpēc, mūsuprāt, šis pētījums ir vajadzīgs? Pirmkārt, tāpēc, ka ir būtiskas izmaiņas, kas šobrīd notiek uh, zinātnē un pētniecībā, daudz no jums to zinās, ir tendence uz tādu uh, daudzpusīgumu. Ķīna um, parādās kā jauns uh, aktīvs spēlētājs šajā jomā. Daudzi to redz kā apdraudējumu Eiropas pozīcijai, bet uh, mēs uzskatām, ka jā, Eiropai varbūt uh, būs grūtāk saglabāt savu līderību, bet te var redzēt arī iespējas, un tā būtu uh, ieguvuma situāciju visām pusēm, proti pienāk klāt jauni pētījumi, jaunas aktivitātes, un e, līdz ar to mums ir lielāks iespējas piesaistīt jaunus talantus, sadarboties ar šiem jauniem talantiem, padziļināt mūsu pētniecību, e, pastiprināt sadarbību un būt spēcīgākiem pētniecībā dažādās jomās. Vēl viens eh, iemesls, kāpēc ir eh, jā, svarīgi raudzīties uz Eiropas pozīciju mm, zinātnes pētniecībā, mums ir arī politikas instrumenti, pamatprogramma, uz to mēs raugāmies no jaunas perspektīvas ar apvārsnes Eiropa, jauno ietver programmu, un tāpēc ir svarīgi vērtēt, kā šī pamatprogramma mums var palīdzēt. Uh, Tad ļaujiet man tagad pavisam īsi e, dot jums ieskatu šīm jaunajām tendencēm e, zinātnes tehnoloģijas ainavā, bet pavisam īsi, jo, manuprāt, e, lielākajai daļai tas ir zināms un arī detalizēti varat to atrast ziņojumā. Runājot par tendencēm, svarīgi globālajā ainavā ir minēt Ķīnas parādīšanos, šis straujais pieaugums ir jo īpaši svarīgs. Uh, pētniecība, eh, inovācijas, tur ir jāmin visas šīs dažādās dimensijas, tajās eh, Ķīna ļoti spēcīgi parādās. Ja mēs paraugāmies uz zinātni, tad tur ir ļoti strauja attīstība, eh, un Ķīna met izaicinājumu ASV pozīcijai, un ļoti strauji tiek līdzi. Uh, Um, un ja mēs programmies uz inženieriju un uh, materiālu zinātnēm un datorzinātnēm un citām jomām, tad Ķīnas uh, izaugsme šeit zinātnes un pētniecības jomā ir vēl pat straujāka. Un nerunājam te tikai par apjomu, um, bet arī par kvalitāti pat, ja viņi vēl tikai uh, skrien mums pakaļ. Bet uh, vēl svarīgāks jautājums patiesībā ir, cik lielā mērā šī te jauno spēlētāju parādīšanās ir tāda tendence, no kā citi var iegūt, un jo īpaši vai Eiropas Savienība kaut ko no tā var iegūt. Tātad mēs pētījām, cik lielā mērā Eiropas Savienība ir labā situācijā, lai gūtu kaut ko no uh, Eh, šīs jaunās tendences, un mēs redzam divus jaunus mehānismus, kā Eiropa no tā var iegūt. Starptautiskā sadarbība ir viens, tātad cik aktīvi Eiropa sadarbojas ar citiem spēcīgiem poliem zinātnē, un izmantojot šo starptautisko sadarbību, kā varētu veidot jaunu izcilību Eiropā zinātnē. Un eh, vidēji, ja zinātniskās publikācijas ir labā kvalitātei, tad šeit mēs varam pie tā strādāt. Un otrs svarīgs mehānisms ir starptautiskā pētnieku mobilitāte, jo tas arī ir mm, viens svarīgs veids, kā dalība valsts var eh, veidot savu izcilību zinātnē. Un šie te mobilie zinātnieki eh, parasti ir augstāks kvalitātes nekā tie, kas nav mobili. Uh, Un vēlreiz uzsveru, ka tas ir mehānisms, ar kur starpniecība varētu būt iespējams eh, piesaistīt eh, mobilos pētniekus un tādējādi palielināt savu uh, izcilību. Varētu teikt, ka tā ir smadzeņu aizplūšana tām valstīm, no kurām aiziet šie zinātnieki, bet ko mēs redzēsim, to es parādīšu, ka kamēr ir laba uh, ieplūsma un izplūsma, uh, tad ir šī apmaiņa. Uh, Eh, tad tas ir pozitīvs process. Tātad eh, um, jūs varat piesaistīt jaunu spēkus, un tad savukārt viņi aiziet, un jums atgriežas atkal jūsu zinātnieki. Tātad visā visumā pētnieku starptautiskā mobilitāte ir tas, tāds process, kas eh, dod ieguvumu visām pusēm. Tad ir jautājums, kā Eiropai sokas šajā starptautiskajā sadarbībā un talantu mobilitātē, cik uh, lielā mērā tā spēja izmantot šo jauno situāciju. Pirmkārt, ja mēs paraugāmies uz starptautisko zinātnieku sadarbību, un to mēs vērtējam pēc publikāciju skaita, mēs redzam, ka Eiropas valstis vidēji uh, tiešām uh, ļoti aktīvi iesaistās kopīgās publikācijās un mēs esam daudz atvērtāki salīdzinām ar Ķīnu, bet eh, lielākā daļa no mūsu kopīgajām publikācijām paliek Eiropas iekšienē. Tātad tas stiprina Eiropas eh, vienoto tirgu eh, pētniecībā un uh, Un lielākā daļa starptautiskās sadarbības tiešām ir Eiropas Savienības iekšienē, bet arī sadarbība ārpus Eiropas Savienības ir svarīga dimensija, uz kur raudzīties, jo mēs redzam, ka publikācijas, kuras ir sagatavojuši Eiropas autori ar partneriem ārpus ES, jo īpaši no spēcīgām um, valstīm, ir uh, tiešām augstākas kvalitātes salīdzinot ar iekšējiem Eiropas uh, dokumentiem, ja publikācijām. Uh, Tātad eh, tiešām eh, ir vēl iespēja veidot sadarbību, veidot kopīgas publikācijas um, kopā ar uh, ārpus ES zinātniekiem. Bet ja mēs paraugāmies uz to, ar ko mēs sadarbojamies un kāda ir šī sadarbība, pirmkārt mēs redzam, ka ASV un Ķīna uzrāda ļoti uh, spēcīgu saikni, neskatoties uz uh, problēmām šo valstu starpā, zinātnē viņu saikni ir ļoti cieša, un tas arī uh, palielinās ar laiku. ASV Ķīnas uh, sadarbība ir daudz intensīvāk attīstīta nekā Eiropas Savienības valstu attiecības, un šeit mēs skatāmies uz lielākajām valstīm uh, - apvienoto karalisti, Franciju un Vāciju. Uh, Šeit mēs vērtējam sadarbību ar ASV un ar Ķīnu šīm valstīm, un tā pieauga pavisam lēni. Tātad ir vēl liels potenciāls Eiropas Savienības valstīm izmantot uh, starptautisko sadarbību ar šiem te uh, galvenajiem spēlētājiem pasaulē. Uh, un ja mēs zinām, ka šāda sadarbība arī rezultējas, ar, rezultējas tādā veiksmīgā um, pētniecībā. Mēs redzam, ka īpaši apvienotā karalīste ir tā, kas visvairāk sadarbojas ar ASV un Ķīnu no Eiropas valstīm. Otrs svarīgs mehānisms bija starptautisko talantu mobilitāte. Attiecībā uz to mēs arī esam to analizējuši ziņojumā. Šeit es pavisam ātri cenšos jums dot ieskatu tajā. Mēs redzam, ka uh, ASV un Ķīnas attiecības ir daudz attīstītākas mobilitātes ziņā nekā Eiropas uh, mobilitāte. Piemēram, doktorantūras studenti ASV liela daļa ir uh, no ārvalstīm un ļoti liela daļa no Ķīnas, un tas nav uh, um, apstājies nemaz, um, tas patiesībā aizvien pieaug, un lai arī mēs redzam, ka um, šie te studenti atgriežas Ķīnā, viņi tomēr diezgan ilgu laiku pavada ASV, 90% no viņiem uh, pēc desmit gadiem joprojām ir ASV, tātad ASV var izmantot šo te AS, uh, Ķīnas um, doktorantūras studentu potenciālu. Mēs arī ziņojumā parādām, kā tas ir ieguvums gan ASV, gan Ķīnai. Kaut arī Varbūt, ka lielāks iegums ir ASV šobrīd. ASV, eh, jo tur ir eh, augstas kvalitātes vietējā zinātne. Eh, līdz ar to viņi spēja piesaistīt arī šos mobilos talantus, pašus labākos, un viņi ir pat labāki nekā vietējie ASV zinātnieki. Tātad ASV uh, Eh, šī te eh, kvalitāte, to ir iespējams, eh, bijis iespējams uzlabot tieši piesaistot šos ārvalstu talantus. Tas ir tas kvalitātes aspekts, to mēs rādām, ka tas ir 12% virs vietējā, un viņi tiešām gūst labumu no tā, ka var piesaistīt ārvalstu talants, un liela daļa no viņiem ir no Ķīnas. Bet ir arī daudzi, kas dodas prom, un tie ir uh, zemākas kvalitātes nekā vietējie, bet ja pat ja viņi ir zemākas eh, kvalitātes, eh, viņi ir labāk par tiem, kas dodas prom no ASV. Tātad ASV atvērtība ir iegums ne tikai eh, Amerikai, bet arī tiem, kuri tiek piesaistīti. Tātad būt atvērtam, piesaistīt ASV talantus, tas nāk par labu arī citām valstīm. Ķīna, tā tad ir ļoti būtisks donors šajā ASV sistēmai, viņi zaudē daudzus augstu kvalitātes zinātniekus, jo tie, kuri atstāja Ķīnu, kas dodas prom no Ķīnas, eh, ir tie labākie. Lielākā daļa no viņiem dodas uz ASV un veicina ASV zinātnes kvalitāti, un tādā ziņā tā ir smadziņa aizplūšana no Ķīnas. Uh, Bet šis pieplūdums, uh, kaut arī tas ir uh, zemākas kvalitātes uh, nekā tie cilvēki, kas atstāja Ķīnu, tomēr viņi ir augstāks kvalitātes nekā tie, kas paliek Ķīnā. Tātad viņi piesaist tomēr labākus zinātniekus nekā viņiem pašiem ir Ķīnā. Tad tas ir ieguvums abām pusēm un tas, ka Ķīna uh, sūta savus labākos talantus, uh, ir ieguvums tiem, kuriem izdodas šos talantus piesaistīt. Un tad uh, mēs redzam, ka šeit Eiropai arī ir iespēja ne tikai piesaistīt tos, kas atgriežas no ASV, bet arī tos, kurus Ķīna sūta um, kā zinātniekus. Ja mēs paraugāmies uz Eiropu, tad tās valstis, kuras ir visatvērtākās, ir Šveice, apvienoto karalistu un arī Ziemeļa Eiropas valstis. Tātad šeit ir tiešām eh, spēcīga saikne starp eh, izcilību un atvērtību. Tās arī ir izcilākās valstis, piesaistot ārvalstu talantus, eh, kuri ir augstākas kvalitātes nekā vietējie. Ja pētnieki, un tas ir viņu veids, kā veidot izcelību, bet uh, svarīgi ir atzīmēt, ka šā, šīm valstīm arī ļoti daudzi pētnieki, kas dodas prom. Šveicē, piemēram, visvairāk ir uh, to, kur dodas prom, un tas pats attiec uz apvienoto karalisti, un arī šie cilvēki ir ļoti augsts kvalitātes. Un, uh, Šveicē arī šie uh, uh starptautiski mobilie ir uh, augstāks kvalitātes pētnieki nekā vietējie, bet tā pašā laikā ir arī smadzeņu pieplūdums, ja tā var teikt, jo viņi piesaist labākus speciālistus nekā viņi zaudē. Tātad šī te atvērtība, uh, divu virzienu atvērtība ir ļoti būtiska un labs instruments, kā veidot izcilību. Eiropas dienvidonas ir ļoti skaidra uh, smadzeņu aizplūšana. Uh, un tie, kas dodas prom, ir augstāks kvalitātes pētnieki nekā tie, kas paliek uh, šajās valstīs, un tie, kas atgriežas, uh, arī ir uh, augstākas kvalitātes, un tas ir mehānisms, kā šīm valstīm palielināt savu izcilību, bet Diemžēl atgriezušo skaits ir ļoti neliels, un tāpēc ir šī tā smadzeņa aizplūšana. Ja mēs varētu piesaistīt vairāk talants, tad tas būtu pozitīvāks process. Tātad tas par Eiropas pozīciju attiecībā uz pētniecības izcilību. Nākamais jautājums, ko skatīsim, runāšu ātrāk, kā Eiropas Savienības pamatprogramma veicina eh, šo te izcilību. Budžets pieaug, tās ir labas ziņas, un tas ir arī budžets, kas fokusējas uz eh, pētniecības izcilību. Un te ir arī īpaši instruments ERC, eh, e kas tieši pievērš šiem izcilības jautājumiem, bet jautājums ir, kāda ietekme ir šai pamatprogrammai un šim budžetam? Uh, Mēs zinām, ka zinātniskās publikācijas, eh, kas notiek ietver programmas ietveros, ir augstāks kvalitātes nekā vidējās eh, eh, publikācijas pasaulē. Bet svarīgi arī, ka tas tiek veikts šajās te valstīs. Tātad šī pamatprogramma tiešām veicina izcilību un uh, spēj paaugstināt uh, vidējo kvalitāti. Uh, pat divas līdz trīs reizes. Es 13 valstīm šī prēmija pat ir vēl augstāka, viņi vairāk iegūst no šīs te pamatprogrammas. Un RC instruments uh, ir vēl mērtiecīgāk vērsts uz uh, pētniecības izcilības veicināšanu valstīs. Uh, Nākamais, ko mēs skatījām, ir, kā pamatprogramma palīg, palīdz mobilizēt šo starptautisko sadarbību un talantu mobilitāti, jo tie ir svarīgi kanāli, kā izmantot šīs jaunās tendences. Starptautiskā sadarbība, e, tur noteikti ir e, arī pamatprogrammas stimuls, kas veicina sadarbību ES ietvaros. Un uh, Jautājums varbūt varētu būt, kāpēc eh, šīs programmas finansētās publikācijas ir augstākas kvalitātes, bet lielākā daļa no šīs sadarbības joprojām ir ES ietvaros un relatīvi maz tiek piesaistīti sadarbības partneri no ārpus ES valstīm, un kā jau mēs identificējām, ka ārpus Eiropas piesaistītie spēki veicina publikāciju kvalitāti, uh, tomēr eh, vairāk tiek izvēlēta sadarbība ES ietvaros. Sadarbība ar ārpusējas partneriem, ko finansē um, pamatprogramma, ir augstāks kvalitātes nekā tas, kas tiek finansēts šeit. Tas attiecas gan uz ES 13 un ES 15 valstīm. Un ir šis uh, aptvērums uh, šai programmai um, veicināt uh, e, ārpusējas sadarbību Tad mēs runājam arī par starptautisko mobilitāti, kā izcelības instrumentu. Tas ir atsevišķs instruments. Um, Padomu programmā tās ir Marija Kurī prēmijas, jeb uh, granti. Un um, ko mēs šeit redzam, ir uh, tas, ka arī šis instruments galvenokārt veicina uh, es iekšējo mobilitāti. Liela daļa uh, ir eh, doktorantūras apmācībai, bet šīs te stipendijas, eh, Marija Kurija stipendijas, eh, varētu tikt vairāk izmantotas, lai veicinātu mobilitāti. Un, ja jūs paraugāties uz šīm te stipendijām, tad liela daļa no tā tiek atvēlēta es iekšienē notiekošie sadarbībai un runājot par ārējo sadarbību ASV ir labi pārstāvēt, bet Ķīna uh, nav īpaši šeit pārstāvēta. Vēl viena svarīga daļa, svarīga loma, ko varētu um, veicināt ar Mariju Kurī um, uh, stipendijām, to varētu izmantot uh, arī izcilības veicināšanai. Visbeidzot, kā tas ir uh, mūsu noteiktās izredzes un rekomendācijas, uh, Tas attiecas, protams, uz to, par ko mēs jau runājām, bet svarīgi ir, kā izskatīsies nākotne, runājot par zinātnes un tehnoloģijas ainavu, vai tā saglabāsies tāda daudzpolu un atvērta sistēma, kādi būs savienojumi starp šiem poliem, tas vēl viss, kā teikt, karājas gaisā. Uh, Ir arī reģionālie poli, kas galvenokārt pievēršas eh, iekšējiem procesiem, bet, lai virzītu ekonomikas izaugsmi, mums ir eh, jāsaglabā globāla eh, zinātnes un tehnoloģijas ainava ar vairākiem poliem, kas ir savienota, bet ja šie poli zaudētu saiknes, tad jādomā, kāda varētu būt ēs politika. Ķīna jau kā viens pols ir pietiekami liela un tā ir um, pašpietiekama jau, tā, protams, iegūtu, ja būtu atvērta, bet būtu arī pašpietiekama pat par sevi. Bet ASV ir ļoti atkarīga no talantu piesaistes savā zinātnes izcilībā. Viņi patiesībā zaudētu savas pozīcijas ne uzreiz, jo tur uh, zināms laiks ir vajadzīgs, bet laika gaitā viņi noteikti sāk zaudēt savas pozīcijas Eiropas Savienībā. Uh, um, varēs pietācīgi uh, strādāt tikai tad, ja tā būs pietiekami integrēta, jo uh, lielumziņā ASV un Ķīna ir liela spēlētāja, bet mums ir, protams, jāpaliek atvērtiem uh, talantiem no ārpus ES. Svarīgākie ieteikumi, kas mums ir, ka ir jābūt uh, atvērtam un savienotam polam ar citiem pasaules uh, spēlētājiem, jābūt pievilcīgam kā polam, uh, Un uh, to mēs varam panākt, investējot zinātnes un tehnoloģijas kapacitātēs šeit. Tātad tas ir pamatnosacījums, mums ir jāturpina investēt uh, izcilībā, zinātnē un tehnoloģijās, jo tādējādi mēs varam piesaistīt labākos uh, mobilos talantus un rast labākos sadarbības partners. Tas nozīmē arī um, paturēt atvērtu apriti Eiropā, vienotiem pētniecības tirgumu ir jāturpinās, tad ir jāturpina veidot, bet tai pašā laikā nedrīkstam aizmirst atvērtību ārpus ES. Tas ir arī ļoti svarīgs nosacījums, ir jāsadarbojas, ir jāļauj mūsu talantiem plūst pasaulē un jāpiesaista citi talanti, jo īpaši jāmin šeit ASV un Ķīna. Tas, manuprāt, arī ir galvenais ko mēs eh, pasakām savā pētījumā. Labprāt uzklausīšu uz komentārus un ieteikums. Paldies! Uh, colleagues, uh, since we started a bit late, I would like... Tā kā mazliet mēs esam iekavējuši ar sākumu, tad es lūkšu jūs ievērot uh, runas laiku. Sāksim ar koordinatoriem katram divas minūtes. Vispirms deputāte Karvaļģu. Labdien, paldies priekšsēdētāji un ir liels prieks šodien tikties ar mūsu viešņu. Mēs esam jau ilgus gadus pazīstamas, un Renīs sveicu jūs itre komitejā. Man ir divi jautājumi. Pirmais eh, - sadarbības izpēta pret izpēti, kas ir balstīti uz pētnieku un inovatoru. Jūs uzspē, e, uzsvērāt inovāciju svarīgumu, un arī mēs zinām, kā dažādas ietver programmas ir tikušas sagatavotas, un tas ir kalpojušas kā galvenais rīks, lai veidot šo sadarbības telpu Eiropā. Un daudzi kopīgi pētnieciski raksti ir sagatavoti izriet no šīs eh, sadarbības izpētes. Pastāv tendence balstīties aiz. balstīties uz uh, atsevišķām pētniecības grupām, kā to saskaņot. Nākošais jautājums par atvērtību. Esmu atvērtības aizstāve, atvērtībā zinātnē mums ir jāpanāk visur, kur tas ir iespējams, un par inovācijām runājot. Tad, kad e, mēs runājam par zinātnes globālo līmeni, tai ir jābūt atvērtai pasaulē. Inovācija ir vietēja ar vairāk vietēju reģionālu raksturu un sadarbība un atvērtība eh, var būt sarežģītāk dažādu iemeslu pēc. Es gribētu arī vairāk dzirdēt par atvērtību inovācijās un par tehnoloģisko pusi. Paldies! Paldies! Eh, Sociāla demokrāti vai koordinators ir klāts? Neviens Nē, nākošais gadījums deputāte Grabājova. Paldies, priekšsēdētāji, paldies viešņie par uzstāšanos. Man ir pāris īsi jautājumi. Pirmkārt, kā jūsu prāts varētu darīt, lai vairāk piesaistītu privātos eh, investorus, lai apvienotu privātos un publiskos instrumentus? Kā mēs piesaistīsim vairāk privātās investīcijas ar izpētēm? Otrais jautājums pēc tam, kad jūs nācāt klajā ar pētījuma secinājumiem, vai jūs eh, izmantojat viscaur sinerģiju gan nozarēs, izglītībā, rūpnieciskajās zināšanās un finansējuma? Eiropas Savienības finansējums, dalībvalsts finansējums, reģionālās finansējums. Kā šīs sinerģijas izmantot labāk? Un trešais jautājums. Uh, Iesākumā jūs minējāt pāris interesantus secinājumus par sadarbību starp Savienotām valstīm, Ķīnu, Savienotām valstīm apvienoto karalisti, kāda veida sadarbība šeit pastāv un kāds te ir pamats. Vai jūs to varētu konkrētāk? Un beidzamais, filozofiskāks jautājums, ko darīt, lai mēs Eiropā noturētu un piesaistītu jaunos talantus? Mēs redzam, ka Savienotās valstis veiksmīgi piesaista pēdējos gados talants, kā mums to, kā mums to panākt Eiropā. Vai izglītot jauno paudzi, vai piesaistīt talants no citām pasaules daļām. Es vienkārši citādi baidos, ka Eiropa, uh, Eiropa šie izcilie talanti var atstāt. Paldies, Ni, Ni, Mica kungs, paldies par sagatavoto pētījumu deputāts Nemisto. Ļoti svarīgi to ir izprast tad, kad mēs runājam par mūsu e, globālo konkurenci, kāda pastāv ar Ķīnu, ar savienotēm valstīm, tā skaitā e, iz, e, izpētē. Esmu no Somijas. Mums Eiropas ziemeļos ir pierādījies, ka sadarbības starp Ziemeļu valstīm ir, ir, ir bijusi panākuma pamats. Tāpat arī svarīgi ir ne tikai iekšā atvērtība, bet atvērtība pārējai pasaulē. Šeit ir zināma softvara, kas ir jāizmanto. Un ir arī jābūt atvērtiem starptautiskai sadarbībai, ja jūs varētu pastāstīt par to vairāk. Man būs vēl trīs papildu komentāri. Viens, kā ar izpētes izdevumus. Ja mēs redzam e, izpētes attīstības līmeņus Ķīnā, tie pieaug Ķīnā, Dienvidkoreģā, bet e, vairuma e, Eiropas valstu šis finansējums nepieaug. It īpaši bieži problēma ir dalībvalsts līmenī. Kā panākt to, lai e, visas Eiropas valstis vairāk investētu izpētē un attīstībā vismaz 3% apjomā no budžeta. Eh, eh, tālāk par talantu piesaisti. Tas ir ļoti nozīmīgi Eiropas nākotnē, ne tikai Eiropai, bet eh, Eiropas pozīcijām, bet arī citos aspektos un kādu vajadzētu piemērot strateģisku ilgtermiņu pieju, lai panāktu to, ka uh, Eh, pētniekiem ir interese strādāt Eiropā. Un visbeidzot par atvērtību zinātnē, ne tikai runājot par internacionālismu, bet par datu atvērtību. Vai mēs varam veidot sistēmu, kas atalgo uh, zinātniekus, kuri rada datu bāzes atvērtas visiem un pieejams visiem. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Borkiem. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies par šo um, prezentāciju. Eh, es uzdošu vienu jautājumu attiecībā uz talantu piesaisti no trešajām valstīm. Eh, kurās nozareis jūsuprāt būtu nepieciešams um, panākt šādu piesaisti, lai uzlabotu stāvokli salīdzinājumu ar esošo, un tālāk pār smadzeņu aizplūšanu, raugoties no Dienvidē Eiropas pozīcijām. Šeit ir runa pār ļoti eh, labu pozīciju, kas tiek piedāvāt pētniekiem, bet vienlaicīgi tas samazina nacionālos resursus. Un vai šeit varētu ko paredzēt, un otrkārt, kādi ir faktori, kuri ietekmē pozitīvo ietekmi um, un stimulēšanu pētniekiem, kuri atgriežas savās valstīs, un kādi šeit būtu šķiršļi un kā tos atcelt. Paldies! Paldies! Eh, citus koordinatorus es neredzu, un tagad dodu vārdu pāriem deputātiem, kur vēlētos uzdot jautājumus. Lūdzu, piesakieties eh, deputāte Markesā. Uh, eh, muito obrigada. Paldies par doto vārdu un sveicu mūsu viešņu kolēģis. Mans jautājums ir saistīts ar uh, izcilības uh, centru veidošanu un investoru uh, piesaisti. Mēs redzam, ka mm, ir aicinājumi rīkoties eh, iekļaujošākā veidā Eiropas iekšēnē attiecībā pret trešajām valstīm. Nu, viena pro, eh, problēma ir piesaistīt talantu, tas jau izskanēja un acīm redzami, tā ir problēma, bet arī viet, mums ir jādomā par to, kā mēs varam organizēt sadarbību ar trešajām valstīm, ne tikai uh, mūsu konkurentiem Ķīnu un Savienotajām valstīm, bet arī citām valstīm, kur mēs varam attīstīt E, talantu un atstāt uz vietas, un mums nav obligāti tas jāvada šeit. Mēs attīstam e, talantu, e, veidojot līdzvērtīgu konkurenci starp mūsu izpētes centriem un trešo valstu izpētes centriem, it īpaši aizmirstākajos kontinentos, kā tas, piemēram, ir Āfrikas gadījumā. Paldies par jūsu skaidrojumu. Paldies! Foksa kundze, vienu minūti jūsu rīcībā. Nav nu, ieslēgts mikrofons runātājai. Apologies, new. Um, a new MEP. Atvainojiet, esmu jau deputēta. Paldies par ziņojumu. Runājot par globālo attīstību, zinātni, mēs Eiropā rīkojamies kā liels bloks, kas neveicina starptautisko sadarbību, bet vairāk konkurences starp Ķīnu un Savienotajām valstīm. Tāpat e, ziņojums e, norādīja uz iekšienārio sadarbību, kur ir problēmas, un tālāk kā ir problēmas ar mobilitāti. Mēs runājam par smadzeņu aizplīšanu, vienmēr pastāv uh, um, risks, uh, tā skaitā apvienotajās, uh, apvienotajā karalistē, uh, kur ir ne tikai tie, kuri dzīvo tur kā uh, apvienotās karalistas pilsoņi, bet, piemēram, uh, mēs varētu panākt to, lai Ķīnas doktorantūras studenti investētu uh, mūsu zinātnē un vietējās eh, universitātēs varētu palielināt eh, šo pieredzes līmeni. Un esmu nobažījusies par to, ka mēs vēlamies būt par globālo līderi, bet vienlaicīgi mēs eh, rīkojamies tā, lai palaistos zināma veida stīkumā. Paldies, nākošais runātājs. nedodu vārdu mūsu viešņai e, Vēglerei. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. E, tos noklausoties redz, ka parlaments e, pilnībā veic savu darbu. Un tagad mēģināšu īsi atbildēt uz jautājumiem. Atbildot Marijai pār ietvaru programmam, kā tas saskan un arī uzsverot atsevišķo darba grupu nozīmi. Mēs piešķiram tam lielu vērtību, bet arī šīs darba un pētniecības grupas bieži ir visai internacionāli modelis, un lielā mērā tas ir atkarīgs no talantu mobilitātes, un ļoti bieži starptautiskā sadarbība e, izriet no fakta, ka jūsu pētniecības grupā ir no citām institūcijām piesaistīti darbinieki. E, līdz ar to jēdzieni atsevišķa pētniecības grupa un sadarbība darbojas ļoti labi, ja šīs grupas ir pietiekami atvērtas talantu mobilitātes ziņā. Šeit pretrunas nav, bet gluži otrādi varētu runāt par savstarpēju stiprināšanu un līdz ar to um, sadarbība un mobilitāte vienu otru papildina. Tāpat arī vairāk citi runātāji norādīja uz uh, atvērtību zinātnē par win-win situāciju, un tālāk mēs runājam par inovācijām un atvērtību. Un e, jo tuvāk mēs nonākam komercializācijai, jo grūtāk ir veidot šādu win-win pieeju, jo ir ļoti bieži būt svarīgi labāk informētiem nekā citiem. Bet arī mēs redzam, ka partneri sadarbojas arī inovācijā, ka ir kompānijas, kuras strādā kopā un ļoti bieži taiskaitā. Uh, ar līdzstrādniekiem no valstīm, eh, kur ir eh, laba sadarbība. Ja jūs piesaistāt daudz eh, starptautisko mobīlo talantu, viņi nepaliks zinātnē, viņi pāries darbā uz kompānijām un arī šāda plūsma veido starptautiskos sadarbības iespējas kompānijai, un tas kļūst arī par starptautisku talantu kopumu, kas ir kā spēka un enerģijas avots kompānijām. Šajā uh, gadījumā atvērtība zinātnē palīdz labāk eh, izmantot uh, zinātnes un globalizācijas uh, vērtības tādā veidā. Ir iespējams izmantot tos labumus, ko dod zinātnes globalizācija. Vai E, labs jautājums bija, vai Eiropas Savienība izmanto pietiekam sinerģiju savos instrumentos, tā izskaitā vietējā, reģionālā, nacionālā uh, uh, un Eiropas līmenī. Pilnīgi noteikti pašā programmā varētu labāk izmantot sinerģijas. Es jau pieminēju Mariju Kirī, E, piedāvā, e, fonda piedāvātos instrumentus un arī citas iespējas varētu izmantot labāk. Tāpat arī, ja ir vairāk sinerģijas, tad no šiem mehānismiem var gūt lielāku labumu. Bet arī runājot par vietējo e, finansējumu, valstīs tas ir ļoti nozīmīgi. Izmantot struktūrālos fondus, lai veidotu vietēju infrastruktūru, lai veidot fondus eh, tiem, kur atgriežas, arī tas ir svarīgs instruments. Ir īpaši valstīm, kuras daudz labāk varētu izmantot, eh, ja varētu piesaistīt šos eh, ārzem talantus. Kā piesaistīt talantus? Jautājums izskanēja vairākas reizes, kā mēs panākam to, ka uh, talanti tiek piesaistīti arī šajā sakarā. Esmu veikusi zināmu analīzi, balstoties uz aptauju datiem. Un parasti izriet tas, kā šie mobīlie cilvēki, kāpēc tie vēlas būt mobīli, jo tas palīdz viņiem pētnieciskajā karjerā. Un viņi var labāk strādāt savā izpētes jomā. Tas arī skaidro to, kāpēc vairums talantu vēlas doties uz augsta līmeņa izpētes uh, Eh, vidi, lai varētu sadarboties ar citiem augsta līmeņa talantiem. Tāpēc pastāv šī saikne starp atvērtību un augstu līmeni, kas ir ļoti nozīmīgi, lai panāktu to, ka jūs veidojat paši savus eh, augsta līmeņa zinātnes un tehnoloģiju centrus. Vēl jautājumi, kas attiec uz internacionalizāciju un vietējo sadarbību. Tāpat arī jautājums, kas izskanēja par sadarbību Eiropas Savienības iekšēnē un ārpus tās. Es redzu abus šos aspektus kā vienu otru papildinošu, nevis e, kā viens otru nomainošu. Sadarbība Eiropas Savienības iekšēnē ir ļoti nozīmīga, lai veidotu uh, izcilības centrus, bet eh, tas nav aizvietotājs ārējai sabiedrībai veidojot spēcīgus centrus iekšējā sadarbībā, tad tas veicinās ārējās sadarbības spēku un, attiecīgi, dos iespēju labāk sadarboties ar spēcīgiem ārējiem partneriem. Tāpēc šeit nav runa par vienu vai otru izvēli, bet gan iekšējās kapacitātes veidošanu, kas pēc tam dos iespēju labāk Eh, to pielietot ārējā sadarbībā. Līdz ar to abi šie aspekti viens otru papildina. Piekļuvīs pēc infrastruktūrām, tas jau tika pieminēts, un eh, to meklē mobilie talanti, iespēja strādāt ar pēdējām infrastruktūrām, ne tikai infrastruktūrām, bet arī citiem vietējiem talantiem un vietējo infrastruktūru izveide ir ļoti svarīga, lai labāk varētu izmantot tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Viens piemērs jau izskanēja ar Marīkerī eh, fondu, un vēl citi piemēri būtu šajā sakarā minami. Tāpat vairāk kārt izskanēja smadzeņaizplošanas jautājums. Tas ir eh, akūts eh, dienvidu valstīm vai pēdējā Eiro, jaunākajām Eiropas Savienības eh, dalībvalstīm. Un eh, runāt par smadzeņu aizplošanu būtu nepareizs rezultāts, kā šo problēmu atrisināt, eh, būtu pārliecināties par to, ka viņi atgriežas strādāt vairāk pie atvērtības, nekā mēģināt kavēt šādu aizplošanu ir jāceļ šķēršļi, lai atgrieztos, kādi tie ir. Atkal šeit ir jārunā par to, ka viņi atgriezīsies savās dzimtajās valstīs, ja nekas neapdraudēs viņu karjeru turpināšanu. Tāpēc rīkojieties tā, lai jums būtu laba vietējais pēc sistēma, bet šeit ir ne tikai par vietējo sistēmu valstī, bet mums ir arī jādomā par plašas Eiropas izpētes. Um, jomas izveidi. Un līdz ar to šāda Eiropas izpētes eh, jomas izveidošana būtu labs veids, kā nodrošināt viņu atgrāšanos. Tālāk, kā mēs varam saskaņot uh, kohēziju, uh, iek, iekļaušanu un augsta līmeņa darbu. Šeit ir jāapzinās, kā uh, Eh, pat talants ir tas kanāls, kas palīdz izveidot, eh, sasniegt izcilību, un mums ir jāsako tam, lai šīs, eh, šie aspekti savā starpā nekonfliktētu. Ja mēs vēlamies iekļaušanu un kohēziju, tad mums ir jābūt arī atvērtiem, jo tādā veidā mēs varēsim veidot izcelības centrus plašā mērogā. Un visbeidzot, pēdējais punkts vai ir slinkais? Uh, Eh, veids, ka mēs piesaistām tikai ķīniešu tā vietā, lai investētu savos studentos, ne šāds linkā veida nav, jo piesaistot Ķīnas studentus e, ieradīsies tikai vislabākie, un, un ja nebūs spēcīgas vietējās zinātņu bāzes, tad eh, vislabākie ķīniešu studenti nedosies šurp. Līdz ar to slinkā veida nav vienīgais veids, kā piesaistīt eh, labākos talantus, eh, ar kur, kur palīdzību var veidot izcilību, ir tikai stiprinot savu vietējo augstā līmeņa izglītību. Paldies, eh, paldies, ka jūs iepazīstinājāt mūs ar šo pētījumu, un patiesībā mēs tikai sākam tagad diskutēt par šiem jautājumiem nākamajai ietver programmai. Paldies, paldies Feigalers kundzei, paldies, ka iepazīstinājāt jūsu ievadvārdi. Būs eh, pamats mūsu tālākām diskusijām. Paldies! Uh, Godātie kolēģi, un tagad uh, sveicam mūsu vidū Juhanu Lepasāru kungu, kas ir tikko ievēlēts uh, izpildirektoru, kas ir tikko izvirzīts par izpildirektoru kandidātu Enisā. Sveicināti šeit, Lepasāra kungs! Vēlētos atgādināt eh, visiem kolēģiem, ka saskaņā ar 76. kiberdrošības eh, punktu, kas atrunā Enisa darbību, tad eh, aģentūras valdes izvirzītais kandidāts tiek uzklausīts atbilstīgajā Eiropas parlamenta komitejā. Un šodien mēs esam paredē, paredzējuši vienu stundu kopā ar jums, godātais Lepasārkungs. kungs. No sākuma mēs jūs uzklausīsim, jūs ievadvārdus, tad deputātiem būs iespējams uzdot jautājumus un ceram arī uz atbildēm. Ceram, ka mums būs interesanta un piepildīta pēcpusdiena. Lepasārkungs, vārds jums! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Godātie Eiropas parlamenta deputāti! Paldies par šo iespēju iepazīstināt ar manu personu un uh, mazliet pieskarties arī tam, ko ENISA, Eiropas Savienības kiberdrošības aģentūra, varētu darīt, lai nodrošinātu labāku kiberdrošību Eiropas Savienībā. Kiberdrošība ir ne tikai tehniskas dabas izaicinājums, kas nodarbina kiberdrošības speciālistus un ekspertus. Kiberdrošības jautājums ir arī sociāls izaicinājums, un eh, kiberdrošība ir viens no iekšējā tirgus veiksmīgas funkcionēšanas mugurkauliem. Tajā zināmā mērā savijas ļoti daudzi mūsu ikdienas dzīves aspekti, un kiberdrošība ir ciešā mērā saistīta arī ar pamatiesību ievērošanu tiešsaistē. Uh, Kiberdrošība ir saistīta ar transportu, finansēm, telekomunikācijām, internetu un tā joprojām. Vēl bez Eiropas Savienībā izstrādātām stratēģijām un juridisko ietvaru kiberdrošība ir nepieciešama kā kapacitāte, tā arī ekspertīze, kas iet soli solī ar, attīstīt, ar strauji attīstošamies tehnoloģijām. Enisai ir mandāts nodrošināt augstus kiberdrošības standartus visā Eiropas Savienībā. Un e, mēs e, nodrošinām ekspertīzi un arī konsultācijas kiberdrošībā. Un e, aģentūras valdes priekšsēdētājs Hembert Kungs vienmēr ir uzsvērs to, cik svarīgi ir bijusi aģentūras darbība pēdējo desmit gadu laikā. Bet Pēdējā laikā ļoti daudz tiek runāts par kiberdrošību un pareiz tā. Eiropas Savienībai un tās kiberdrošības šķautnē ir tik ļoti daudz aspektu, ka tas arī prasa adekvātu rīcību. Tieši jūsu komiteja ir nodrošinājusi nepieciešamos likumdošanas dokumentus, kas uh, ir rezultējušies kā regulās, tā arī vairākās direktīvās. Es vēlētos pateikties iepriekšējiem ITRA komitejas priekšsēdētājiem Buzeka kungam, Nīblers kundzei, kā arī citiem deputātiem, kur ir strādājuši pie kiberdrošības eh, iecementēšanas Eiropas Savienībā. Vispārējos vārdos vēlētos pateikties eh, Eiropas parlamentam par to, ka ENISA šobrīd var nodrošināt labāku kiberdrošības standartu iedibināšanu Eiropas Savienībā, bet ir nepieciešama jauna likumdošanas akti, jo arī privātuma jautājumi internetā ir labāk jāsakārto. Un tomēr jaunais likumdošanas ietvars vēl joprojām tikai ieskicējās, jo dalību valstis eh, tikai sāk šos likumdošanas aktus izpildīt. Aģentūrai, ne tikai mūsai, bet arī citām, ir eh, sniegtas papildus, piešķirtas papildus pilnvaras, uh, lai tās varētu labāk savā darbībā ņemt vērā jaunos Eiropas Savienības pieņemtos likumus. Un tagad eh, paraudzīšos uz to, kā es redzu Enisas darbību tuvākajā laikā, tuvākajos darbos. Viens no galvenajiem uzdevumiem mums būs kiberdrošības certifikācijas jautājums, jo tīkla drošības eh, ērā Enisai direktīvas īstenošanā ir um, jāstrādā ar tā, ar tā saucamajiem riska punktiem, un mēs vienmēr esam uh, strādājuši pie tīkla drošības jautājumu stiprināšanas dalību valstīs, palīdzot dalību valstīm dažādās nodaļās un uh, dažādu darba grupu ietvaros risināt uh, gadījumu, speciāli, gadījumu specifiskus jautājumus. Mēs piedāvājam arī neatkarīgu analīzi, piemēram, kiberdrošības jomā eh, G5 un G4 infrastruktūrās. Vēl bez tam eh, Enisa ļauj dalību valstīs eh, izveidot nepieciešamo kapacitāti, nodrošinot eh, kompetenci un labākās prakses apmaiņu dalību valstīs. Mēs piedāvājam savu palīdzību augstā līmenī un eh, esam uh, sistemātiski prognozējuši, kā varētu attīstīties kiberdrošības vektori, balstoties uz privātā un sabiedriskā sektora datiem. Nākamais ENISA, balstoties uz likumdošanas ietvaru, veido arī uzticēšanos starp visām iesaistītajām pusēm. Veicinām eh, sadarbību starp dalību valstīm, starp starp eh, ražotājiem, izmantojot dažādas platformas. Bet um, ik gadus eh, organizējam arī tikšanās un konferences, kurā iesaistītās puses var tikties uz vietas. Protams, mēs izvērtējam arī um, dažādus misēkļus un negadījumus kiberdrošības sfērā. Un visbeidzot, mums ir jāizveido labas hiberhigienas un hiberkultūras iestrādes, lai visas iesaistītās puses varētu vislabākajā veidā, izvērtējot riskus, apmainīties ar paraugu praksi. Direktīvas pielikumā rakstītais, ka mums ir jāizvērtē dažādas kļūmes un misēkļi un jāsniedz savs eh, verdikts, uh, arī ir viens no mūsu uzdevumiem. Aģentūra izpalīdzot dalību valstīm un komisijai ir izstrādājusi pilnīgi skaidru rīcības plānu kiberdrošības certificēšanas <clears throat> jomā. Tādējādi vēlamies eh, stiprināt saikni starp pētniecību un izpildītājiem. Vispār jau mūsu darbība saiknes veidošanā starp dažādām iesaistītajām pusēm ir viens no galvenajiem uzdevumiem. Aģentūra eh, vēlas eh, savi, savi, savietot kopā dažādas individuālās certificēšanas schēmas. <clears throat> īpaša aģentūra, balstoties uz mūsu rīcībā esošo, esošajām zināšanām, izveido šādas schēmas, bet eh, vienlaicīgi mēs esam gatavi arī aktīvi uzmeklēt eh, dažādu certifikācijas eh, gala izmantotāju resursus. Un eh, šīs individuālās kandidātu schēmas, eh, mēs tās izvērtējam, novērtējam to efektivitāti. Īpaši tas attiec uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. <clears throat> Enisai būtu jābūt eh, labāk atpazīstamai. Aģentūrai vajadzētu kiberdrošības tehniskās zināšanas, uh, interpretēt un pārtulkot tādējādi, lai tas būtu saprotams arī nespeciālistam. Un tas varētu palīdzēt it visos savienības līmeņos lēmumu pieņēmējiem. Saslēgt kopā lēmumu pieņēmējus ar lēmumu īstenotājiem, mēs ceram, ka tas e, stiprinās kiberdrošību dažādos Eiropas Savienības līmeņos esam gatavi koordinēt e, palielinātas eh, kapacitātes platformu. Tomēr šo uzdevumu izpildēji mums nepietiek tikai un vienīgi ar pašu resursiem. Mums ir jāpieslēdz arī dalību valstu kompetences. Aģentūrai būtu strādājot šādā daudzveidīgā gala lietotāju vidē jāsadarbojas ar citām aģentūrām, dalību valstīm un, protams, neaizmirstot arī privāto sektoru. Mēs eh, vēlamies sagatavot katalogu, eh, kurā mēs sniegtu padomus arī citām aģentūrām, kā strādāt kiberdrošības jautājumos viņu konkrētajā sfērā. Šādā kontekstā ir ļoti svarīgi, ka mūsu aģentūra saglabā un arī attīsta labus finanšu pārvaldības noteikumus. ENIS ir aģentūra, kura vēsturiski ir saskārusies ar daudzām problēmām. Viena no būtiskākajām ir cilvēku resursu trūkums. Uh, Daudz no šiem izaicinājumiem jau parādījās parlamenta sagatavotajā budžeta izpildes ziņojumā Enisai. Šādā gaismā raugoties, es eh, vēlētos griezties pie Grieķijas varas iestādēm, lai tas sniegtu lielāku finansiālo atbalstu aģentūras jaunajai mītnes vietai, jo tas eh, lielā mērā palīdzētu aģentūras darbā. Esmu pārliecināts, ka aģentūras izveidošana par pastāvīgu institūciju palīdzēs tās turpmākajā darbā. Un tomēr ar to vien nepietiek. Mums ir nepieciešama atvērta darba kultūra, mums ir nepieciešams piesaistīt papildus ekspertus. Un es tiešām ceru, ka aģentūra varēs izmantot visās dalību valstīs apvienoto apvienotās zināšanas. Jo, piemēram, piesaistot aģentūras dalībnieku sarakstā dažādu dalību valstu ekspertus īsākā vai garākā termiņā, tas nāks par labu visiem. Un tādējādi arī mums izdosies mazliet pārvarēt šo plaisu, kas šobrīd ir izveidojusies, jo mums nepietiek personāla. Un visbeidzot, vēlētos pateikties, ka mums visiem kopā ir izdevies aģentūru no pagaidu institūcijas padarīt par pastāvīgu. Uzskatu, ka mūsu dialogs tikai tagad sāks. Protams, tas ir turpinājies jau vairākus gadus, un tomēr tikai kopā mums izdosies atrast pareizo ceļu, kā nodrošināt kiberdrošības jautājumu augstu nodrošināšanu Eiropā. Paldies, saka prieksēdētāji. Tagad eh, došu vārdu kolēģiem. Maksimāli divas minūtes. Pirmā ar Vaļo kundze. Paldies. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, arī vēlētos jūs sveikt. Lepasāra kungs, jūs esat kandidāts. Eh, jūs eh, strādājat pietiekami sarežģītā nozarē, izaicinājumi ir daudz. Ne tikai tāpēc, ka Tas ir aktuāls jautājums, bet arī tāpēc, ka kiberdrošības nozīmīgums tikai un vienīgi pieaug. Šis jautājums kā tehniski, tā politiski ir sarežģīts. Un pārējais periodā, kādā šobrīd dzīvo Enisa, problēma arī ir pietiekami problēmu kā no budžeta, tā arī e, no atrašanās vietas viedokļa ir daudz. Jums ir e, grūti piesaistīt e, speciālistus, bet mans jautājums tā pavisam konkrēti būtu. Ko jūs darīsiet, lai tiešām tiktu galā ar šiem pragmatiskajiem un praktiskajiem izaicinājumiem? Un eh, ko jūs mums varētu solīt, ka jūs konkrēti, balstoties uz pagātnes pieredzi, vai mēs varam balstīties uz jūsu kurikulumu vita rakstīto, tātad ko jūs mums varētu solīt, ka jūs esat pareizais cilvēks šo problēmu risināšanā? finansiālas problēmas, politiskas problēmas, ne tikai Eiropas līmenī, arī Grieķijas līmenī, starptautiskā līmenī. Ko jūs mums varētu solīt, ka strādāsiet pēc labākās sirdsapziņas? Thank you very much. Paldies! Kaljurandas kundze. Uh, thank you, Chair. Paldies, prieksēdētājs kundze. Ir eh, ļoti pateikam redzēt mūsu vidū Lepasāra kungu. Apsveic jūs ar izvirzīšanu šajā amatā. Bija ļoti interesanti jūs uzklausīt, jo jūs nācāt klajā ar konkrētām idejām, konkrētiem plāniem par to, kā īstenot eh, likumdošanu reālajā dzīvē. Uh, Tā tad hiberhigienas jautājums, hiberdrošība ļoti svarīgi. Esmu igaunieta, un tomēr es eh, esmu kibertelpas globālā nodrošinājuma un globālās drošības eh, darba grupas vadītāja. Strādāju tajā daudzus gadus, un man nav nekādu šaubu, ka jūs būsiet izcils uh, izcils izpildirektora vietnieks. Es esmu ar jums sadarbojusies vairākus gadus, man ir dziļas zināšanas kiberdrošībā un zinu, kā jūs strādājāt iepriekšējā likumdošanas sagatavošanas posmā. Bet tagad jautājums. Jūs jau pareizi minējāt, ka kiberdrošību dalību valsts vienas pašas un katra savā teritorijā viena atrasināt nevarēs. Uh, Mums ir nepieciešams augstāks līmenis, jo kiberdrošība vairs nav tikai un vienīgi dalību valstu pakļautībā vai atbildības sfērā. Ir jāsadarbojas visiem akadēmiskajām aprindām, privātajiem uzņēmumiem, visiem. Kā jūs to nodrošināsiet? Garmans kundze. Thank you, Chair. Um... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir varbūt teorētiskāks jautājums un tad divi konkrētāki. Šis eh, teorētiskākais jautājums. Kā jūs raugāties uz aizsardzības politiku un tās saistību ar kiberdrošības jautājumiem? Vai jums šķiet, ka Eiropas Savienībai būtu jēgpilni vairāk ieguldīt kiberdrošības jautājumos, lai risinātu, piemēram, terorisma draudus. Tas tiešām ir vispārīgs jautājums, es saprotu. Un tagad eh, specifiskāki jautājumi, kur jūs novilktu līniju vai kā jūs uh, domājat sadarboties tātad ENISA ar kiberdrošības kompetences centru un dalību valstu atbildīgajām, atbilstīgajām iestādēm? Vai jūs atbalstīsiet arī pētniecības pātrināšanu kiberdrošībā? Pie tām ne tikai šīs sadarbības starp kiberdrošības centru un ENISA, bet arī ar dalību valstu kiberdrošības centriem. Uh, Un eh, kāda varētu būt jūsu aģentūras spēlējamā joma, loma dažādos projektos, eh, kurus tad varētu eh, finansēt no Eiropas finansējuma? Nīnistas kungs, vairs neredzu viņu, vai kāds runās Nīnistas kunga vārdā. Um, neredzu jūsu uzvārda lapiņu, nevaru saredzēt. Jā, oh, yeah, ok, thanks. Jā, paldies, saka Peks kungs. Paldies, ka ieradāties mūsu komitejā Lepasāra kungs. Man ir jautājums. Jūs savā CV esat eh, rakstījis, ka jūs studējāt dizainu, interneta, diz, inter, interneta interneta dizaina un politiskās zinātnes. Un tas e, iespējams ir pārsteidzoši tagad jūs redzēt kiberdrošības galvenajā amatā Eiropā. Es e, saprotu, ka dzīvē tā notiek, un tomēr jums tā ir lieliski iespēja parādīt jūsu pieredzi un pārliecināt itra komitejas deputātus, ka jūs esat vislabākais iespējamais kandidāts šim amatam. Uh, Es vēlējos īsumā jums pajautāt par jūsu plāniem. Es saprotu, ka jums nākotnē būs jāsagatavo strateģiskas dabas dokumenti, kā aģentūra at attīstīsies un kādus kritērijus jūs izmantosiet, lai noteiktu, vai jūsu aģentūra izpilda jums nospraustos un jūsu nospraustos mērķus vai nē. 2017. gadā notika kiber incidents, kur izrādījās, ka Igaunijas e, identificējamie čipi bija no kiberdrošības viedokļa nedroši. Un kā vispār šādas sistēmas varētu nākotnē labāk nodrošināt? Minutes. Nākamais runātājs divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir trīs jautājumi. Vispirms gribētu uzzināt, kādus pasākumus Enisa apsver, lai uzlabotu tīkla noturību un samazinātu drošības riskus, runājot par 5G ieviešanu. Otrakārt, vai jūs uzskatāt, ka, uh, lai samazinātu uh, atkarību no viena piedāvātāja, vai nebūtu nepieciešams veicināt savietojamību, lai dažādi piedāvātāji, piegādātāji varētu piedāvāt savus pakalpojumus. Un vēl es gribētu uzzināt, vai ir tāda stratēģija um, tehnoloģijas um, atkarību samazināt. Paldies! Thank you. Paldies. Tošanovska kungs, lūdzu. Děkuji za slovo, I will speak. Paldies, es runāšu savā dzimtajā valodā. Liels paldies par to, ka devāt man vārdu. Vispirms apsveicu jūs ar jūsu izvirzīšanu. Tā ir svarīga uh, aģentūra un svarīgs amats, un tās nozīme uh, vēl tikai pieaugs. Gribētu uzdot pāris jautājumus. Apspriežot kiberdosības drošības aktu, bija diskusijas par to, vai zināmu produktu vai pakalpojumu sertifikācijai vajadzētu būt eh, obligātā vai tomēr saglabāties um, brīvprātīgai. Piemēram, debatēs par 5G, vai jūs redzat kādu jomu, kurā vajadzētu uzsākt obligātu sertifikāciju, jo tam, protams, ir arī ekonomiskas sekas. Un nav vienkārši, kā tas izrietēja no diskusijas, vismaz mēs nebijām īsti pārliecināti, kur ir šī pareizā robeža, kur to novilkt. Un mans otrs jautājums ITRA komitejā vienmēr esmu uzsvēris, cik svarīgi ir, lai visas ES aģentūras patiesi sadarbotos, jo uh, Viena pati aģentūra nekad eh, nespēs nodrošināt eh, pilnīgu kiberdrošību, ja tā darbosies viena pati. Kā jūs raugāties uz eh, iespējams sadarbību ar EAS aģentūru, kas arī strādā pie drošības uh, jautājumiem, kādu sadarbību jūs šeit redzat un kādu pieredzi tur varētu izmantot. Paldies! Paldies! Tagad um, pārējie komitejas deputāti. Arī jums atvēlēšu divas minūtes katram Nīblers kundz pirmā. Paldies, priekšsādātais kundze. Es vispirms gribētu uh, arī jūs sirsnīgi apsveikt ar jūsu iecelšanu. Uh, Eh, Enisa priekšsēdētāja amatā un novēlu jums veiksmi šajā atbildīgajā darbā. Man ir viens komentārs un divi jautājumi. Jūs zināt, ka parlamentā mēs ļoti cīnījāmies par to, lai Enisa kļūtu par tādu spēcīgu aģentūru, gan attiecībā pret dalību valstīm, gan pret komisiju. Un es vienkārši gribētu jūs iedrošināt eh, tās kapacitātes un kompetences, kas jums ir piešķirts kā aģentūrai ar kiberdrošības aktu. Uh, um, arī izmantotu un um, ambiciozi rīkoties. Tas būtu mans tāds uh, lūgums. Un kolēģis Koromāčevs no sociāldemokrātu grupas uh, uh, vienmēr teica, ka Enisai nevajadzētu būt vienkārši komisijas vai dalībvalsts sekretariātam, bet būt patstāvīgai aģentūrai. Un es uh, ceru, ka jūs arī spēcīgi šo aģentūru pārstāvēsiet. Uh, Runājot par kiberdrošības aktu, par tā īstenošanu, man ir divi jautājumi. Tušanauska kungs jau vienu uzdeva. Un es gribēju pajautāt, eh, šī te Rolling Work programma, kas ir jāizstrādā, cik tālu tur jūs esat tikuši, kāds tur ir progress. Un eh, kiberdrošības aktā ir paredzēta arī sertifikācijas grupu iesaistītajām pusēm, un arī attiecībā uz to man interesē, cik tālu tur darbs ir pavirzījies. Un pēdējais jautājums. Jums ir daudz jauni uzdevumi un daudzi arī, kas jau sen jums ir uzticēti. Kādas ir jūsu galvenās prioritātes turpmākajos mēnešos? Tas man arī interesētu. Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Lai to Markes kundze! Thank you very much. Lielas paldies. Vispirms jau apsveicu jūs ar jūsu iecelšanu. Kiberdrošība ir ļoti svarīga problēma. Tā nav tikai tehniska problēma, tā ir arī politiska problēma un arī sociāla problēma, problēma jo uh, kiberdrošība ir nepieciešība, lai, nepieciešama, lai uzlabotu uh, pilsoņu uzticību digitālajiem vienotiem tirgam. Man ir konkrēti jautājumi pārējuši uz portugaļu valodu. Pirmais jautājums ir saistāms ar Eiropas kompetences centra veidošanu kiberdrošībā. Vai pastāv kāds kompetenci pārklāpšanās risks tagad, kad ir arī ēnīze izveidot otrais jautājums par kiberdrošību jūras transportā? Ir lielisks ziņojums sagatavots 11. gadā, kas ir jāaktualizē kur ir, kur informācija ir jāatjauno, un mums ir nepieciešams garantēt labāku drošību šajā tik svarīgajā jomā Eiropas ekonomikai. Es vēlēju zināt, vai jums ir kāda doma par to, ko šo jomā varētu darīt šī specifiska joma. Paldies! Thank you. Madame uh, Del Castillo. Paldies, Del Castillo, kundze, lūdzu. Nav ieslēgts mikrofons. Jā, apsveicu jūs ar jūsu iecelšanu amatā. Man bija tā iespēja arī ar jums sastrādāties iepriekšējā sasaukumā pie dažādiem jautājumiem, kā jūs eh, zināt, un eh, viens no aspektiem, eh, ar kuriem jāsaskaras, jāsadarbojas ar dalību valstīm, ir kā attīstīt sabiedrības savienības kompetences un tā tālāk. Bet te pašā laikā mums ir jāsadarbojas un ir jābūt tādai patiesi starptautiskai politikai šajā jomā. Kiberdrošība nav atrisināma dalībvalstu līmenī vai Eiropas Savienības līmenī. Līdz ar to, kā veidot savietojums politikas ar mūsu starptautiskajiem partneriem, kiberdrošības noziegumu izmeklēšana, starptautiskā kiberdrošība, eh, kapacitātes veidošana, tas viss ir svarīgi, un mēs nevaram gaidīt, eh, līdz tiks izdarīts kaut kādas citas lietas iekšēji. Tāpēc es gribētu, eh, lai jūs vairāk pastāstāt par šiem aspektiem. Liels paldies un vēlreiz apsveicu! Thank you very much. Lielas paldies. Tagad Gājer kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Gribu pievienoties apsveikumu vārdiem. Man ir tādi profesionāli jautājumi no itra komitejas, bet kolēģi tos jau uzdeva. Un tāpēc uh, vairāk pievērsīšos budžeta jautājumiem. Tā ir vēl viena mana kompetence. Jūs runājāt par jauno no vienošanos, kas Enisai ir ar Grieķiju noslēgta, un es gribētu no jums uzzināt, vai jūsuprāt eh, administratīvās problēmas, eh, kāds bija sākotnēji, tiks atrisināts. Oficiālā vieta bija Herakliona, tur vienmēr bija uh, grūti uh, piesaistīt uh, personālu, tur nav starptautiskās skolas, tā ir arī grūti sasniedzama. Uh, Un tad bija absurdā situācija, ka oficiālā mītnes vieta bija Herakleona, bet lielākais daļa darba tika veikta Atēnās, un, protams, aģentūra ar de facto divām uh, atrašanās vietām ir diezgan neefektīva. Uh, es gribētu no jums uzzināt, vai uh, būtiskākās problēmas ar jaunā vienošanos ir atrisināts. Thank you. Uh, Mrs. Paldies. Uh, Kitas dāls kundze, lūdzu. Lielas paldies! Paldies par uh, jūsu prezentāciju. Gribu arī jūs apsveikt ar uh, jūsu iecelšanu amatā. Man ir jautājums, uh, tā kā kļūst diezgan skaidrs, ka hibrīda aktivitātes, eh, kiberuzbrukumi un citādi veidi digitālās iejaukšanās tikai sākas pret mūsu sabiedrībām, tas tikai ies plašumā, tas apdraud mūsu demokrātiskās institūcijas. Mēs redzam, ka tas kļūst eh, aizvien grūtāk pārskatāms eh, lauks, un NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs vairāk kārt ir teicis, ka kiberjoma joma uh, ir tāda arī, kur NATO darbosies un aizstāvēs sevi tikpat efektīvi, kā tā to dara gaisā uz zemes un jūrā. Un digitāls uzbrukums kādam sabiedrotajam, viņu prāt, ir piektā panta objekts. Um, Kā jūsuprāt vajadzētu uh, darboties šajā sarežģītajā situācijā ar dažādām iesaistītajām pusēm, bet te pašā laikā saglabājot dalībvalstu suverenitāti šajā kontekstā? Paldies! Thank you! Paldies! Gonzales Kasāras kungs. Presidenta. Paldies, priekšsēdētājs Šilepas Arkungs. Apsveicu jūs um, sakarā ar iecelšanu amatā par izpildu direktoru tik svarīgā Eiropas aģentūrā, kas ir stiprināta pēc pēdējās reformas un kurai ir um, piešķirt lielāka loma, lielāka līdzekļa. Mēs ap, uh, saskaramies ar nopietniem kiberdrošības apdraudējumiem, taiskaitā vēlēšana procesā tāda ir bijuši, tāpat jāapzinās, ka kiberdrošība ir 5G uh, svarīgs aspekts, un arī jāpaturprātā 19. gada ieteikumi, kas nos paredz to, ka dalību valstīs ir jāizvērtē 5G eh, infrastruktūras riski līdz 30. jūnijam pats vēlākais. Un es redzu, ka ir četras dalību valstis, kas šo darbu nav paveikušas. Es vēlējos zināt, kādas būs sekas un Eh, kas tiks paveikts, lai visas dalība valstis šos mērķus eh, pa, eh, pabeigs. Jo līdz 30. oktobrim, ja esmu visu pareizi sapratis no jūsu sniegtās informācijas, ir jāpabeidz risku izvērtējums. Un tāpat vēlētos dzirdēt jūsu viedokli e, par šaubām attiecībā uz ķīniešu uzņēmumu. E, Um, spērtajiem soļiem, jo viss liek saprast, ka mums vajag bažīties pār šo uzņēmumu um, darbībām. Paldies! Vai vēl kāds grib izteikties? Tad es pati pievienošu vienu jautājumu. Tā kā mēs runājām mm, šorīt par 5G un atsaucoties uz uh, kolēģi uzdotiem jautājumiem, vai jūs uzskatāt, ka Enisai būtu jābūt teikšanai par aprīkojumu, kuru operatori izmanto, proti veicināt to, lai viņi lietotu savientojamus piegādātājus pie, piedāvājums 5G tīklos. Tas būtu pirmkārt, un otrkārt, vakar mēs uh, Eh, pamanījām, ka, tātad konstatējām, ka ir eh, Polijas un ASV 5G eh, nolīgums, kas vakar tika parakstīts, un tur ir runa par 5G tīkla drošību. Un man ir jautājums, vai ENISA varētu veicināt konsolidēta ES ietvara izveidi, lai nonāktu pie kopīgas ES dalībvalstu pieejas attiecībā uz 5G uh, drošību. Citādi jau katrs sāks parakstīt savus nolīgumus. Paldies, un tagad uh, jūsu uh, kārta atbildēt uz jautājumiem. To nebija maz. Ar prieku gaidām jūsu atbildes. Liels paldies! Paldies par šo aktīvo interesi, kuru izrādījāt par Enisu, kiberdrošību un um, Um, es šķiet sapratu no visiem jautājumiem, ka kiberdrošība ir ļoti svarīga, un tāpēc arī uh, aģentūras direktors ir rūpīgi jāizstāvjā. Paldies par šo uh, attieksmi. Paldies arī šai komitē par to, ka tā atvēl uh, daudz laika. Un uh, arī redz Enisu kā iespēju Eiropā šos jautājumus virzīt uz priekšu. Centīšos uz uh, katru jautājumu atbildēt, dažus varbūt sagrubē, sagrupējot, lai ietaupītu laiku, jo es saprotu, ka uh, priekšsēdētāji atvēlēja šim jautājumam tikai stundu, bet esmu gatavs par to runāt kādreiz atkal citā laikā. Pirmkārt, sāksim ar manu pieredzi un manām kompetencēm Enisas eh, vadībā. Uh, un arī runāšu par vīziju. Es um, izlēmu piedalīties šajā atvērtajā konkursā, balstoties uz to, ka mana pieredze un kompetences uh, var būt noderīgs ne tikai NISAI, bet arī Eiropas Savienībai kopumā. Pēdējos piecus gadus esmu vadījis vicepriekšsādātāja Ansipa kabinetu un uh, viņš bija atbildīgs par vienoto tirgu un aktīvi strādāja arī eh, vedot sarunas eh, par vairāk kā 30 likumdošanas priekšlikumiem. Tur bija iesaistīti dažādu sektoru spēlētāji un dažādas jomas, un tas ļauj man gūt tādu visaptvarošu izpratni ne tikai par eh, komisijas iekšējām procedūrām, dažādiem ģenerāldirektorātiem un politikas jomām, bet pat vēl plašāk iepazīt eh, dalību valstis, dalību valstu nostājas un citas iesaistītās puses. Bet ļāva man arī vadīt eh, kiberdrošības akta koordināciju, kas ir tagad Enīsas darba pamatā. Un es pirms tam strādāju uh, Igaunijas valdībā, Toreiz arī Igaunija saskārās ar kiberuzbrukumiem, un pēc šiem notikumiem eh, man tika uzticēta loma izstrādāt eh, nacionālo un es politiku, eh, reaģēt uz šādiem uzbrukumiem, un es biju ļoti priecīgs, ka varēja būt viens no pirmajiem dalībvalstu pārstāvjiem, kam bija tā iespēja piedāvāt tādu kā Eiropas Savienības ietvaru uh, kopīgai rīcībai kiber uh, uzbrukuma gadījumā, kas arī izveidoja, uh, bija pamatā tātad uh, drošības direktīvas izveidai attiecībā uz tīklu drošību. Es sāku um, mācības, kā interjera dizainers, nelaimīgā kārtā nebeidzu šīs mācības, varbūt pat laimīgā kārtā, bet uh, es vienmēr esmu bijis ļoti ieinteresēts eh, veicināt Eiropas vērtības, jo īpaši tagad eh, digitālajā jomā un kiberdrošības jomā, jo es uzskatu, ka šeit Eiropas eh, valstu summa varbūt vairāk vērta nekā atsevišķas dalība valsts, un es domāju, ka arī Enisā es varu ieviest izpratni par to, ka kiberdrošība ir svarīga ne tikai uh, runājot par tehniskajiem izaicinājumiem, bet arī eh, citās politikas jomās tas ir svarīgs aspekts, ne tikai sektoros, kas ir eh, noteikti NIS direktīvā, enerģijas jomā un tā tālāk, bet arī plašāk. Kiberdrošība ir aspekts, kas iekļaujas arī citās politikas jomās, un eh, pēdējo piecu gadu pieredze man rāda, ka ne visi lēmumu pieņēmēji saprot uh, to, cik tas ir nozīmīgi. Tas ir arī viens no NISAS uzdevumiem. Eh, kiberdrošības aktā arī ir noteikts, ka NISA ir jāpalīdz ieviest kiberdrošības eh, politiku regulatorijā ietvarā. Un es domāju, ka ņemot vērā manu pieredzi, es varu NISA palīdzēt to izdarīt. Un eh, man tiešām patīk strādāt šādā veidā, apkopojot dažādus uh, viedokļus, sektorus, mērķus, veicināt kiberdrošību un pacelt vispārējo Eiropas kiberdrošības līmeni. Tas varbūt tāds īsts ievads attiecībā uz manām kompetencēm un manu pieredzi. Jautājums par uh, to, ko uzdeva Kalilāns kundze. Uh, proti par to, kā es vērtēju dažādas eh, spēlētājus, iesaistītās puses, kā viņi varētu iesaistīties tajā, ko dara Enisa. Enisa ir virkne struktūrālo platformu, eh, kuras tā izmanto, iesaistot eh, privātos spēlētājus. Tā ir padomdevēja grupa, bet kiberdrošības akts tagad nosaka arī, ka būs jauna kiberdrošības certifikācijas spēlētāja grupa. Uh, Nīblers kundze, ja nemaldos, uzdeva jautājumu par to, cik tālu tur ir uh, bijusi šī virzība. Cik es zinu, tad uh, ir jau izsludināts uh, konkurss, var izteikt interesi tie iesaistītie spēlētāji, kas vēlas, var pieteikties. Šeit jautājums ir tāds, ka um, grupā, iesaistīto pušu grupā, uh, Eh, ir jābūt dažādu pušu pārstāvjiem, ne tikai nozars pārstāvjiem un lielo uzņēmumu pārstāvjiem. Eh, šai grupai ir jāpārstāv visa sabiedrība, visa savienība un dažādas eh, sabiedrības grupas, MVU, akadēmiskās aprindas, patērētāji, pētnieki. Viņiem visiem tur jābūt pārstāvētiem. Un Enisai ir skaidri jāapzinās, ka sadarbojoties eh, ar eh, visām pusēm, eh, tai jāpiesaist pēc iespējas plašs spēlētāju loks. Bija jautājumi arī par darba programmu, par mērķiem un um, sasnieguma indikatoriem, jeb kritērijiem, kā tos vajadzētu mainīt jaunajā likumdošanas ietvarā. Uh, Paraugoties uz darba programmas struktūru, tur ir apmēram sešas prioritātes, un tādējādi šī programma arī struktūrēta sadarbība, kiberdrošības certifikācija un tā tālāk. Struktūra ir laba. Tā varēs kalpot arī jaunajā regulatorijā ietvarā, bet ja mēs paraugāmies uz darbības mērķiem, kas ir jāsasniedz, liela daļa no Enisas darba sastāv no pētījumu sniegšanas, pasākumu organizēšanas, lai savestu pie viena galda dažādas puses, bet viens elements, uz ko ir jāliek uzsvars, ir tas, ka ar šo darbu Enisa arī veido zināšanu tīklus dažādās jomās, veido tādu kā uh, um, kompetenču uh, kopumu, kurus pēc tam var izmantot, sniedzot palīdzību, tad, kad tas ir nepieciešams, bet arī, lai veidotu uzticību dažādu pušu starpā. Tas ir jādara konkrētās politikas jomās, to nevar darīt tā vispārīgi. Tāpēc es uh, gribētu ne tikai raudzīties uz uh, dažādu pētījumu, koordināciju un pasūtīšanu, bet jāveido zināšanu un ekspertīzes tīkli. Un, protams, šīs kompetences, šie eksperti nav tikai valsts un pašvaldības sektorā, tie ir galvenokārt privātajā sektorā, un tas ir tas uzdevums. Uh, Eiropā ir uh, plašas uh, kiberdrošības zināšanas, bet mums ir jāatrod veidi, kā apkopot šīs zināšanas, uh, kā veidot uh, tādus formātus, kas palīdz to visu izmantot. Bija jautājums par kiberdrošības kompetenci centru un to, vai tas, manuprāt, papildinās Anisas darbu, vai Tieši pretēji būs pretrunā ar to. Kā jau es minēju, viens no NISA uzdevumiem ir sniegt uh, zināšanas un pieredzi, bet jāveido arī analīze. Mēs esam uzkrājuši gadu gaitā uh, risku uh, situācijas analīzi, esam arī prognozējuši, kādi riski varētu parādīties un kas būtu jāņem vērā. Enisa to jau tagad dara, sadarbojoties ar dažādām citām ES aģentūrām. Protams, šiem sadarbības tīkliem ir jākļūst plašākiem, un to es arī vērtēju kā tādu jautājumu, kurā NISA var vēl labāk sadarboties ar citām aģentūrām un izmantot savas zināšanas uh, par citām jomām, jo mums ir tāda dziļa izpratne par enerģijas eh, banku, eh, transporta, eh, patēriņu produktu un citu jomu kiberdrošību. Un Enisa to var labāk izmantot. Un tas arī ieplūst viss draudu kartējuma ziņojumos. Uh, Un kiberdrošības kompetences centrs var būt ļoti labs sabiedrotais NISAI, lai uh, izpētītu šos jaunos tehnoloģiskos izaicinājumus, bet arī procedurālos un praktiskos izaicinājumus, kas ir parādījušies kiberdrošības jomā. Um, blokķēde, mākoņdatošana uh, uh, un. Uh, mākslīgais intelekts un citas jomas. Mums ir vajadzīga zinātnieku un nozars pārstāvju iesaisti, lai kopīgi izprastu iespējas un riskus, un tad var izlemt, kādus pasākums tad varētu veikt, lai mazinātu riskus. Tātad es redzu iespēju, ka varētu izveidot kompetenci centru tīklu, Protams, tas ir uh, likumdevēju ziņā, bet ja tas tiktu izveidots, tad tas Enisai varētu būt tāds uh, vērtīgs sabiedrotais, lai Enisa labāk varētu sniegt uh, savus uh, pakalpojums, pildīt savas funkcijas. Runājot par digitālās Eiropas finansēšanu, ekspertīzes un kompetenču centrs, uh, kāds NISA ir, Mums līdz ar to ir uh, milzīgs informācijas apjoms, esam uh, fiksējuši dažādus trūkumus, un tas var būt labs ieguldījums um, plānojot finanšu resursus un to uh, patēriņu problēmu risināšanai. CVI... Tālāk. Izskanīja jautājums par 17 gada identitātes čipu e, incidentu Igaunijā. Es pārāk daudz detaļu nevaru pateikt, bet paplašinot šo jautājumu, manuprāt, tas ir labs piemērs, kāpēc ir nepieciešama Eiropas Savienības kiber certificēšanas schēmas. E, čips e, bija certificēts ats, konkrētā valstī, konkrētā laboratorijā un pēc um, trūkuma atklāšanas certificēšanas laboratorija par to neziņoja. Lai uh, mēs varam diskutēt, vai tas bija viņam jādara vai nē, bet uh, Eiropas certificēšanas schēma ir nepieciešama, lai veidot uzticības starp pusēm. Eiropas kibercertificēšanas schēmā no, nozīmē to, ka mm, eh, Portugāles eh, eh, kāda no lēmēju iestādēm uzticas Sigaunijas laboratorijas izdotam vai citas autoritātes izdotam rīkam. Un mums, ja pastāv nacionālās certificēšanas schēmas, tad tās nekad nebūs tik stabilas kā Eiropas līmeņa, un nekad MBU nevarēs pilnībā izmantot certificēšanu tā, kā tas būtu ar Eiropas Savienības schēmu. Vairāk uzticības, caurskatāmības un atbildības ir tas, ko var iekļaut šajā certificēšanā mm, lietas, kuras šobrīd izpaliek. Par 5G runājot un par to tika uzdots daudz jautājumu. Es mēģināšu tos apkopot un e, atbildēt uz visiem vienlaicīgi. E, problēma ir tā, ka šobrīd mēs esam procesa vidū. Komisija ir sagatavojusi ieteikumus pavasarī, norādot trīs soļu procesu, kur pirmajā solī dalība valstis veic savu riska izvēte, izpēte, šis process beidzās, cik man zināms, vasarā atsevišķas dalībvalstis, laicīgi to nepabeidza šobrīd, cik man zināms, viss to ir pabeigušas, bet iespējams šos datus var pārbaudīt. Nākošais etaps ir uz saņemto datu pamata izveidot Eiropas riska novērtējumu. Un šeit ar savu devumu nāks Enīza. Enīza, un man tas jau ir zināms, un man bija kontakti ar pašu pašai tā laika izpildu direktoru, kurš draudzīgi atvēra savas um, durvis man, protams, gaidot, sagaidot uh, um, parlamenta viedokli. Man bija iespēja ar to iepazīties. Uh, Enīza. Bija ar vislabāko tehnisko pieredzi, lai šādu izvērtējumu beigt. Es saprotu, ka šeit nevar būt runa par tikai kā vienu no jautājumiem. Tad, kad mēs runājam par 5G arī no enīza viedokļa, mēs nevaram vienkārši eh, pievilkt ķeksīti un mums ir jāapzinās, ka tā ir daļa no regulārā izvērtējuma darba, ko veic Enīza. Tālāk jautājums ir vairāk jautājumi pār trešās valsts uzņēmumu par to, kāda ir jābūt dalībvalstī valsts pieejai vai ir jābūt kopējam ietvaram un, manuprāt, komisijas ieteikums jau norādīja to, ka jābūt ir šim kopīgam ietveram, jo balstoties uz eh, dalībvalstu riska izvērtējumu būs eh, NAS ietvarā un sadarbības grupas ietvarā būs Eiropas riska izvērtējums un tā. Balstoties uz Eiropas riska izvērtējumu eh, vērtījumu tiks pieņemts lēmums, vai ir nepieciešams kopīgas darbības vai kopīgi. Um, mazinoši pasākumi, bet es nevaru šobrīd, un arī tas nav Enīzā darbs pateikt, jums ir jādara šis vai tas. Enīza var sniegt irisko pieredzi un balstoties uz kādu iepriekšēju devumu, tā kā šis devums vēl nav sagatavots, es nevaru vēl šobrīd pateikt, ko piedāvā Enīza atkarībā no tā, kāds būs konstatētais riska līmenis, bet es zinu, ka Enīza gatavo šo pētījumu un to piedāvās DNS sadarbības grupā šķiet, ka termiņš bija noteikts uz septembri. Bet katrā ziņā ar prieku es atkal runāšu pār šiem jautājumiem pēc tam, kad darbs būs pabeigts. Tālāk Pār kiberdrošības eh, certificēšanu, vai tas ir jābūt brīvprātīgam vai obligātam pasākumam, mēs esam iecerējuši to kā brīvprātīgi, bet nevar izteikt to, ka ja regulators tā lemj, ka mēs iekļaujam atsevišķus elementus vai schēmas, kas tiek iekļauti regulatīvai ietvarā eh, šeit ir runa par politisku vēlmi un uh, likumdevēju vēlme bija paturēt šo pasākumu kā brīvprātīgu. Enīza ir gatava piedalīties politikas debatēs ar savu pieredzi, ja tas būtu nepieciešams par to, kā rīkoties turpmāk vislabāk, bet mēs eh, darbojamies balstoties uz kiberdrošības likumu, kas ir pieņemts un kurš paredz Eh, brīvprātīgu dalību. Tālāk bija jautājums par eh, Enīza sadarbību ar eh, citām aģentūrām. Es uzskatu šo sadarbību par divu virzienu. Enīzā jau ir uh, uzsākusi sadarbību ar aizsardzības aģentūru Eiropolu un citām, lai varētu sniegt savu devumu. Es domāju, ka šīs attiecības ir jāstiprina, un es minēju arī to, ka jāveido Eiropas ekspertīkls un kopējās kompetences lauks. Tas nozīmē personālu resursu piesaisti. Mans nolūks ir uh, uzrunāt Eiropas aģentūru tīklu. Es zinu, ka ir tikšanās vienu nedēļu pēc manas stāšanās amatā. Es esmu iecerējis eh, tur, tur piedalīties, bet arī pastiprinot sadarbību ar citām aģentūrām, lai panāktu to, ka eh, viņi sniedz savu devumu šajā sakarā. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Angeliks Nīblers uzdotais jautājums par Enīza pozīciju. Piekrītu tam, ka Enīza nevar būt pār komisijas sekretariātu vai rīkoties kāds dalībvalsts interesēs, tā ir jābūt neatkarīgai. Vienlaicīgi mums ir jāatzīst tas, ka kiberdrošības jomā viens no būtiskiem jēdzieniem ir eh, savstarpēja atkarība un iespēja rieģēt uz eh, apdraudējumu atkarībā arī no tā, kā citām dalībvalstīm ir iespēja rieģēt. Tā ka šeit eh, tā, neviens nav pilnībā neatkarīgs, mums tas ir jāatzīst un jāveido sadarbība starp dažādiem spēlētājiem. Vienlaicīgi var piekrist tam, ka Enīzā pieredzi un ieteikumus nevar eh, absorbēt tikai viena grupa vai valsts eh, vai vienas intereses. Enīze ir jākalpo Eiropas interesēm kopumā, un to es arī pilnībā atbalstu. Tāpat vēl viens būtisks aspekts ir tas, ka lai rezultāti būtu ne tikai publikācijas vai pasākumi, bet arī tas, kā tiek veidots ekspertu tīkls un kompetenču tīkls. Par certificēšanas grupu šķiet jau es atbildēju. Un tu, tuvākajos mēnešos trīs e, galvenās prioritātes ir Eh, diena, kad es stātos samatā, būtu diena, kad padomu pieņem darba programmu. Mans pirmais. Program, uh, can, is ENISA fully equipped to, to... Un uh, the new regulatory framework. Un šajā sakarā es uh, ar prieku atbildētu vairāk par kiberdrošības jautājumiem un par konkrētām darbībām, lai atjaunotu pētījumu. Bet Enīzas rīcībā ir nepieciešama resursa, lai varētu ieviest šos pasākums. Ja mēs sekojam Enīzas struktūrai, tai ir nepieciešama, zinām, pārveidi. Ir jaunu funkciju jomu, kas ir certificēšana, kur jābūt enīzai kapacitātēm ne tikai personāla, bet arī eh, procesu izpratnes eh, jomā. Jā, es esmu arī gatavs eh, praktiski beigt savu stāšanos. Es domāju, ka tie būs kā E, kā arī mēs redzējām no budžeta puses, e, e, parakstot jauno mītnes nolīgumu, kas parakstīts pavasarī, tas nozīmē galvenā mītne Atēnās, filiāli Heraklionā un uzņēmēji valsts piedāvā ēku aģentūrai. Darbs pie šī jautājuma ir jāpabeidz. Way, process, the... Un tas arī attiec uz eh, jaunā mītnes nolīguma spēkā stāšanos, jo ērnīzai ir jābūt ar skaidrību par to, kāds tad ir juridiskais ietvars, kurā tā darbojas. Un, protams, daļa no tās kār veidu, kā mēs varam mazināt iespējamos paralēlismus, kuri vēl aizvien pastāv. Es piekrītu, ka šis jautājums ir jārisina, bet tas pie tā man ir jāstrādā kā prioritāts. Un visbeidzot, es gribētu runāt par kompetencēm un par personāla atlasi. Es Eh, uzskatu, ka šie ir būtiski jautājumi, kas ir jārisina, būs jārisina turpmāk. Paldies un eh, atvainojos, ka pārsniedz sev atvēlēto laiku. So thank you very much for your presentation. Thank you. Paldies par prezentāciju, paldies kolēģi par eh, uzdotajiem jautājumiem. Mēs vēlam Enīsai vislabāko veiksmu darbā un arī ceram, ka jūs stāsties amatā un mūs eh, būs laba, pozitīva sadarbība, kas ir mūsu kopīgais interesēs. Es tikai uh, arī labprāt Enīzā ēkā uzņemtu itrē. Uh, E, komiteju, ja jums tā būtu iespēja doties šajā e, eks, šādā ekskursijā, ja tā to var nodēvēt. Bet es arī e, gribēju šādu piedāvājumu izteikt no savas puses. Priekšsēdētāji turpinam. Es, jā, iespējams, ka mums vajadzēs doties tad uz Heraklionu. Paldies! Uh, we move to the next item. Tagad mēs varam pāriet pie darba kārtības nākošā punkta. So, dear colleagues, um, our next point on the agenda is an... Darbie kolēģi, nākošais darba kārtības punkts ir viedokļu apmaiņa par uh, enerģijas savienības stāvokli. Un es uh, lūdzu tos, kuri vēlas turpināt sarunas, tās turpināt ārpusē jaunieceltā ģenerāla direktori Dite Jūle Jorgensena. Paldies, ka apmeklējat mūs šodien, un mēs labprāt uzklausīsim par jūsu plāniem. Mums ir jautājumi, idejas. Mēs gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu skatījums uz lietām. It īpaši, domāju, kolēģi vēlētos dzirdēt par Nacionālo enerģijas un klimata plānu darbību uz 20, periodu no 21. līdz 30. gadam un pār leģislatīvajiem priekšlikumiem enerģijas savienības sasniegšanai. Kolēģi mums rīcībā tam ir atvēlēts, eh, zināms, laiks šķiet vesela stunda, un uh, Tāpēc dosim vārdu ģenerāldirektorei un pēc tam dzirdēsim jūsu jautājumus. Vārds jums. Thank you very much, uh, Mrs. Chair, uh, Mrs. Valian. Paldies, paldies, uh, prieksēdētājs kundze, godātie prieksēdētājs vietnieki, godātie itra komitejas deputāti, kolēģi, dāmas un kungi. Uh, Paldies! Paldies vispirms par šo uzaicinājumu uzstāties jūsu komitejā, un es vēlētos visus sveikt ar ievēlēšanu vai ar at, at, atkārtot ievēlēšanu. Un vēlētos sveikt jaunos parlamenta deputātus. Es zinu, ka šajā komitejā tādu ir gana daudz. Jūs esat ļoti nozīmīga Eiropas parlamenta komiteja, un Eiropas komisijas vārdā vēlētos pateikt, un īpaši enerģijas ģenerāla direktorāta kolēģu vārdā vēlētos pateikt, ka es ceru uz ciešu, konstruktīvu un auglīgu sadarbību ar jūsu komiteju turpmāko piecu gadu laikā, jo to jau rāda empiriska pieredze, kāda mums ir bijusi iepriekš, ka tieši tā mēs esam strādājuši arī pirms tam. Tā tad es šajā amatā stājos pirms mēneša, 1. augustā. Augusts bija samērā mierīgs darba ziņā mēnesis, tā kā var teikt, ka es sāku strādāt tikai tagad. Bet eh, pirms eh, sāku ko stāstīt, es vēlētos pateikties eh, savam priekšgājējam un vēlētos pateikties gan par to, ko viņš ir panācis un kā viņš ir strādājis ļoti augstu kvalitatīvā līmenī šajā DJ enerģija pēdējo piecu gadu laikā. Paldies! Arī viņš vēlas pateikties Eiropas parlamentam un ITR komitejai. Tie no jums, kuri mani nepazīst, 27 gadus esmu strādājis Eiropas komisijā par ierēdni, galvenokārt nodarbojoties ar konkurences jautājumiem un apvienoto nāciju jautājumiem. Uh, bet tādā vai citādā veidā visos savos amatos es esmu strādājusi ar enerģijas jautājumiem, tā kā šo sfēru pārzinu. Un e, esmu pārliecināta, ka Eiropā nodrošināt tīru un konkurēt spējīgu enerģijas nodrošinājumu mēs varam tikai strādājot kopā. Bet e, tam ir nepieciešams politiskas vadlīnijas un uh, Delaina kungs eh, arī, kurš ir izvirzīts par atbildīgās iestādes priekšsēdētāju, par to runā. Tā tad eh, šī ir mana pirmā uzstāšanās eh, publiski, un es pirmo reizi uzstājos Eiropas parlamenta priekšā. Es uzskatu, ka tieši parlaments stāv Eiropas iedzīvotājiem vistuvāk. Iepriekšējā sasaukumā šī komiteja un komisija ir cieši sadarbojušās, un eh, šī komiteja, nodrošinot ļoti augstu ambīciju līmeni, ir nodrošinājusi pieņemot vairākus <clears throat> likumdošanas aktus. Un eh, mēs esam gatavi turpināt šo sadarbību arī nākamajos piecos gados. Es eh, esmu atvērta jau kāda veida sarunām, arī mani kolēģi DG, DG Energy ir gatavi šādam dialogam. Today, like about... e, vispirms es vēlētos varbūt eh, nedaudz ieskatēt e, Eiropas enerģētikas politiku un pieskaršos arī tiem e, tātad. E, Ceturtais eh, pārskats par Eiropas Savienības enerģijas situāciju. Komisijas eh, nesen sagatavotais ziņojums par nacionālajiem enerģijas un klimata plāniem. Un, eh, protams, atbildēšu uz jautājumiem, ja tādi būs, un domāju, ka tādi būs. Vēl bez tam vēlētos teikt, ka, jā, es pieskaršos arī tam, kā domāju strādāt turpmāk. Šobrīd mums ir izvirzīti mērķi jau 20. gadam, un mēs esam panākuši būtisku uzlabojumu mērķu sasniegšanas ātrumā pēdējos gados. Bet, eh, jā, ir tādas jomas, kurās eh, mūsu mērķu sasniegšanas ātrums nav tāds, kādu mēs to vēlējāmies. Tā tad emisijas eh, tātad siltumnīca efektu gāzu emisijas ir samazinājušās, bet šeit būtiski būtu pieminēt tādu plašāku arī sociālu ekonomisku kontekstu, proti mums ir izdevies samazināt izmešus, vienlaicīgi palielinot darba vietu skaitu Eiropā. Un eh, līdz ar to ir sagrauts tas kā jau iesakņojies mīts vai formula, ka piestrādājot pie klimata jautājumiem, cietīs ekonomika. Tā nav. Par energoefektivitāti runājot, mēs esam panākuši būtisku progresu, bet um, jāsaka, ka eh, progress nav tik strauji, kādu to pieredzējām līdz 15. gadam. Kopā ar eh, dalību valstīm strādājam, lai visos līmeņos uh, piestrādāt pie 2020. gada mērķu sasniegšanas energoefektivitātē. Par atjaunīgajiem energoresursiem runājot, 11 dalību valstis jau ir izpildījušas 2020. gada mērķos ierakstītajam atjaunīgo energoresursu procesam, bet eh, šis ceļš pēdējos gados ir tā kā apstājies, nedaudz palēninājies. Un tāpēc Eiropas Savienībā ir jāstrādā arī tālāk pēc 20. gada, ko darīt. Par eh, likumdošanu runājot, par tiesību aktiem. Iepriekšējos piecos gados eh, jūsu komiteja ir pieņēmusi vairākus ļoti būtiskus eh, likumdošanas aktus. Un pieminēšu vienu tiesību aktu, pie kura darbs joprojām turpinās, un tas ir marķēšanas regulējums, energo marķējuma regulējums. Un es saprotu, ka šī, ka šī um, komiteja nozīmēs jaunu referentu. Un esmu pārliecināta, ka trialogos izkristalizēsies šīs likumdošanas teksts, jo likumdošana ir ārkārtīgi svarīga. Par likumdošanu runājot, ir svarīgi uzsvērt to, ka likumdošana, da, likumdošana būs eh, tik stipra, cik eh, spēcīgi tā tiks īstenota. Tāpēc, eh, lai cik ambiciozi būtu mūsu tiesību akti, tas ir dalību valstu kompetencē tos realizēt dzīvē. Un mēs, protams, esam gatavi sadarbībā ar dalību valstīm sagatavot vadlīnijas, ja tas būs nepieciešams tieši uh, likumdošanas transponēšanas un citos etapos. Ļoti svarīgs pēdējo piecu gadu uh, sasniegums ir jaunie energo pārvaldības noteikumi. Šā gada sākumā um, eh, dalību valstis uh, iesniedza katrs savus uh, enerģijas un klimata plānus, un šajos plānos eh, parādās, kā dalību valstis eh, rīkosies, lai sasniegtu energos savienībai izvirzītos mērķus līdz 20. gadam. Tas ir ļoti svarīgs eh, īstenošanas elements, un pirmo reizi tas tiek darīts Eiropas Savienības līmenī, tāds visaptvaroša plānu apkopojums. Un šie plāni būs e, turpmāks pamats e, sadarbībai starp dalību valstu atbildīgajām iestādēm šo mērķu sasniegšanā. Tas ir kas jauns pilnīgi visām iesaistītajām pusēm, un e, mēs nopublicējām pirmos tā kā ieteikumus līdz vasaras atvaļinājumam, un tad sagatavot tagad turpmāk strādājam pie dalību valstīm specifiskām rekomendācijām. Uh, lai šos eh, plānu melnrakstus dalību valsts varētu sagatavot pa īstam, ja tā varētu teikt, līdz gada beigām. Jāsaka, dalību valsts ar lielu deksmi ķērās klāt pie šo plānu sagatavošanas, un eh, tas eh, mums šķiet cerīgi. Līdz ar to ir skaidrs redzams, ka eksistē apņēmība dalību valstīs īstenot šos klimata plānus un energo plānus. Bet uh, eh, 30. gada mērķu sasniegšana vēl varbūt ne atspoguļojas šajos plānos tīri energoefektivitātes un atjaunīgo resursu procenta ziņā. Bet, kā jau teicu, dalību valstīm vēl ir pāris mēnešu laika, lai līdz gada beigām šos nacionālos plānus pabeigtu. Es vienmēr esmu iestājusies, ka jau kāda veida procesam ir jābūt balstītam uz dialogu un caurskatāmību, uz debatēm, un esmu pārliecināta, ka tikai tā mums izdosies panākt ambiciozus plānus. Kad sāks darboties jaunā komisija, tā tad Lajens kundze savās politiskajās vadlīnijās – apgalvoja, ka ir vairāk jāpiedomā pie tās, ir vairāk jāiekļauj zaļā domāšana, energo ražu, enerģijas ražošana un enerģijas patēriņš kopā veido 75% no visiem oglekļa izmešiem Eiropas Savienībā. Uh, Līdz ar to patreizējo noteikumu kopumu un tiesību aktu īstenošana ir ārkārtīgi būtiska CO2 izmešu samazinājumā. Rīku mūsu darbībai ir tik, cik to ir, bet e, šobrīd parādās arī jaunu tiesības aktu uzmetumi, piemēram, kā var sadarboties e, vairāk reģionu un ko darīt tajos reģionos, kur ir lielā mērā atkarīgi no ogļu Um, oglēm kā enerģijas avota. Un šeit uh, Eiropas parlamentam būtu jāuzņem savu lomu, īpaši kā budžeta apstiprinātājam. Par uh, vēlreiz pieminot Lajenas politiskās vadlīnijas, pirmajās simts dienās ir paredzēts um, runāt par uh, klimata neutralitāti un par jaunu likumu pieņemšanu mērķiem 50. gadam un e, ir svarīgi arī palielināt e, globālo apņemšanos kaut ko darīt 21. gadā. Šo mērķu e, sasniegšanai ir nepieciešama nozars stratēģija, ir nepieciešams finansējums no, ad, no atbilstīga fonda un ir nepieciešams atbalstīt zinātni, pētniecību un investīcijas zaļajās, zaļajās tehnoloģijās. Šodien es eh, daudz vairāk arī pateikt nevaru, jo, kā jau teicu, politiskās vadlīnijas šobrīd ir pieņemtas, un eh, šobrīd mēs mūsu DG sākam strādāt pie to izpildes, bet tas būs konkrēto nozaru komisāru kompetencē, kā darbs tālāk tiks organizēts. Līdz ar to vairāk es tā īsti pateikt šodien nevaru, bet esmu gatava cieši sadarboties ar jūsu komiteju šo politisko vadlīniju īstenošanā. Varbūt vēl vairāk svarīgi punkti, ko vēlējos pieminēt. Protams, energopolitika ir kas daudz plašāks nekā es šajos, šajās desmit minūtēs varēju pieminēt. Un citi jautājumi, kas energopolitikai ir svarīgi, ir, protams, enerģijas piegādes drošība, konkurētspēja, lai enerģija būtu vairāk pieejama visiem patērētājiem izvairīties no energo nabadzības un, protams, energo diplomātija un kā enerģija tiek skatīta pasaules gaismā. Jāsaka, ka šobrīd mēs esam tādā kā pārejas periodā un eh, Iepriekšējos gados daudz tika runāts par tīru enerģiju visiem Eiropas patērētājiem. Darbs pie tā turpināsies, un esmu pārliecināta, ka jaunās iniciatīvas, kuras mēs pieņemsim līdz 24. gadam, kad beigsies šis sasaukums, arī ies tajā pašā virzienā. Noslēgumā, jā, esmu jauna šajā amatā, bet esmu pārliecināta, ka būs cieša sadarbība starp manu ģenerāla direktorātu un Eiropas parlamentu un īpaši ar jūsu komiteju. Izaicinājumu mums ir daudz. Visticamākais, ka mums nebūs vienots viedoklis pilnīgi visos jautājumos, un tomēr tikai kopīgi strādājot mums izdosies panākt labāku rezultātu Eiropas pilsoņiem. Lielas paldies! Paldies par to, ka ieradāties un paldies par jūsu sniegto prezentāciju. Kolēģi, kā vienmēr sāksim ar koordinatoriem un tad eh, došu vārdu citiem deputātiem, kas gribēs uzdot jautājumus. Pirmkārt, um, Pirmais uzstāsies, eh, pirmā uzstāsies Karvajo kundze, kā šodien katru reizi. Divas minūtes, ja? Divas minūtes, lūdzu. Thank you very Paldies, priekšsādātājs kundze. Liels paldies, eh, ģenerāldirektoras kundze. Apsveicu eh, jūs ar ievēlēšanu un vēlu veiksmi. Gribētu arī apsveikt jūsu dienestu, jūsu priekšgājēju un uh, komisāru Kaņieti un uh, viceprezidentu uh, Šefkoviču, jo um, pēdējos gados esat milzīgu darbu paveikuši. Un mēs gribētu par to pateikties. Tā ir joma, uh, kurā daudz ir panākts. Mans jautājums uh, ir tieši saistīts ar to. Jūs to jau minējāt, ka tagad jums priekšā ir ieviešanas uzdevums. Jums ir jānodrošina tas, lai likumdošanas pakete tiktu ieviesta visās dalībvalstīs, eh, kas ir atšķirīgas, kur ir atšķirīgi apstākļi. Un otrais jautājums ir saistīts ar eh, to, ko jūs jau minējāt eh, Ursula Fonderlajena uh, arī ir izteikusies, ka viņai ir ambiciozi mērķi klimata jomā, viņa vēlas uh, ambiciozākus klimata mērķus. Kā jūsuprāt tas uh, ietekmēs šo te likumdošanas paketi, ko mēs visi tikko esam pieņēmuši? Vai jūs jau domājat par to, jo viena lieta ir būt ambiciozam uh, attiecībā uz mērķiem, un otra lieta ir pragmatiski domāt, kā to visu ieviest, un tā uh, lielā mērā ir jūsu un jūsu dienesta loma. Un uh, vēl viens jautājums, kas ir saistīts uh, ar ambīcijām, un nekas nav trakāks kā milzīgas ambīcijas un nekāda rezultāta. Jums ir jānodrošina. Uh, lai sabiedrība, ekonomika un nu, nozaru pārstāvji ir gatavi sasniegt rezultātus, lai arī pilsoņi būtu gatavi to visu pieņemt, un arī, lai būtu pienācīgās tehnoloģijas, kas mums joprojām nav. Mums ir jāveic vairāk pētījumu, uh, jāattīst jaunas tehnoloģijas, piemēram, uzkrāšanas jomā. Mums nav pietiekams tehnoloģijas, kas uh, ļaut mums sasniegt uh, šīs te ambīcijas. Tātad mums tiešām ir vēl milzīgs darbs priekšā daudzās jomās. Uh, lai sasniegtu ambiciozus mērķus. Liels paldies un veiksmi jūsu turpmākajā darbā. Liels paldies, Nīkas kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Ģenerāldirektors kundze, apsveic jūs ar iecelšanu amatā. Gribētu atsaukties uz uh, Urzels Fonderlajenas jaunievēlētās komisijas priekšsēdētājs eh, paziņojumu par to, ka viņa grib virzīties uz 45% emisiju samazinājumu mērķi. Kāds būs jūsu pirmais konkrētais pasākums, ko jūs varētu norādīt, kā daļa no zaļās vienošanās paketes? Un otrkārt, es arī pamanīju, ka viņa savā paziņojumā atsaucās uz jūras un gaisa transportu sistēmu iekļaušanu ETS sistēmā un noteikumos. Kā jūs to plānojat darīt, jo te ir runa par startautisko transportu visiem uh, lidojumiem, ir tiek uzlikti tad CO2 nodokļi, kas nolaižās vai paceļās Eiropas saimnībā. Kā jūs to plānojat izdarīt? Un treškārt, nedzirdēju neko par uzkrāšanu uzkrāšanas sistēmām. Vai jūs plānojat eh, strādāt šajā virzienā, jo no dažādām uzklausīšanām šeit komitejā esam dzirdējuši, ka zaļā enerģija, zaļai enerģijai vajag eh, kaut kādu tā kā rezervi eh, vai atbalsta sistēmu, un uzglabāšana varētu būt viena no tām. Uh, Kāda varētu būt šī te sliekšņa cena par kilovatstundu, lai šīs sistēmas būtu dzīvotspējīgas? Un vēl viens jautājums. Manuprāt, jūs arī minējāt uh, ciešu sadarbību ar Eiropas parlamentu un ITRA komiteju. To mēs uh, tiešām atbalstām. Mums patīk uh, pārsteigumi, bet mums nepatīk, ka mūs pārsteidz, vai mēs tomēr nākotnē varētu tomēr vairāk iesaistīties likumdošanas aktu izstrādes procesā, lai mēs jau laicīgi varētu jums pastāstīt par mūsu bažām un vienu konkrētu lietu atceros ETS um, sistēmā tērauda nozarei um, bija ļoti aut augsti eh, rādītāji noteikti. Kā tas ir iespējams noteikt augstākus eh, eh, rādītājus nekā vislabākajā rūpnīcā, kas ir, ja nemaldos, ģentē, Beļģijā, kā var noteikt sistēmā vēl augstākus rādītājus. Un es ceru, ka jūs mūs redzēsiet kā partneri, kas ar jums gribas sadarboties. Mēs atbalstām jūsu pozīciju. Paldies! Uh, thank you. Um, es... Paldies, Pētersen kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet arī man apsveikt uh, jūs, ģenerāldirektors kundze, ar šo te jauno un ļoti būtisko svarīgo posteni, amatu. Paldies, ka izklāstījāt uh, komitejai jūsu plānus. Es arī gribēju pieskarties ieviešanas jautājumiem, līdzīgi kā Kavaljo kundze to minēja, ņemot vērā, ko mēs pieņēmām iepriekšējā sasaukumā un to milzīgo a, apjomu darba, kas ir jāpaveic šajā sasaukumā. Visas diskusijas a, būs par ieviešanu. A, Un um, būtībā galvenais būs tas, kā dalībvalstis spēs izpildīt savas uzņemtās saistības un kā mēs Eiropas parlamentā varēsim nodrošināt to, ka tas tiešām notiek tādā pienācīgā veidā. Vai jūs lūdzu varētu plašāk, izvērstāk pastāstīt par to, kāda e, e ir komisijas nostāja šajā jautājumā? Protams, ka ir ļoti diplomātiski teikt, ka jūs palīdzēsiet dalībvalstīm, bet dažkārt. E, Varbūt būs vajadzīgi tādi skarbāki pasākumi, lai nodrošinātu, ka visa likumdošana tiek ieviesta, vai jūs varētu izvērstāk par to izteikties, lūdzu. Un visbeidzot, tāds konkrēts jautājums. Ja mēs vēlamies sasniegt mūsu mērķus, un mēs taču visu to vēlamies, tad atjaunīgajām um, enerģijām ir jābūt uh, svarīgākai lomai visā šajā uh, energoresursu struktūrā. Un varbūt, ka būtu vērtīgi atkal atvērt atjaunīgo resursu direktīvu, jo solārās enerģijas un jūras vēja parka enerģijas cenas ir vēl kritušās. Un varbūt, ka to vajadzētu izvērtēt komisijā. Vēlreiz apsveicu jūs un ar prieku sagaidu mūsu sadarbību. Paldies! Nīnisto kungs, lūdzu. Like, yet. Paldies un apsveicu jūs ar jauno darbu. <laughs> Uh, nu, tad es uh, turpināšu uh, angliski, jo es esmu soms un nemaz nerunāju tik daudz dāniski. Tātad apsveicu jūs ar jūsu jauno darbu un um, um, turpmākajā sasaukumā parlamentā un komisijā šie te nacionālajie klimata pār, plāni ar uh, tagadējām saistībām nav pietiekami, lai sasniegtu mūsu mērķus attiecībā uz atjaunīgiem resursi, resursiem un arī uz atjaunīgajām uh, uz emisiju samazinājumiem. Tātad kā jūs uh, plānojat sadarboties ar uh, valstīm, dalību valstīm un uh, valdībām, lai šos trūkums novērstu? Uh, Un otrkārt, mums ir komisijas priekšsādātājā mata kandidāte, kas ir gatava pārspriest 2030. gada mērķus, un tad ir uh, globālie mērķi līdz 50. gadam uh, sasniegt uh, oglekļa neitrālu ekonomiku, vai 35. gadā Somija, man valsts to gatavojas sasniegt. Kādu ceļakārtu jūs varētu veidot enerģijas un klimata politikā, kas neatiektos tikai uz turmākajiem dažiem gadiem, bet uh, iezīmētu arī tādu reālu ceļu uz tālākām desmitgadēm. Tas uh, nozīmē, ka mums ir jāspriež arī par metānu, par metāna emisijām, kas ir ļoti nozīmīga siltumnīca efekta gāze. Mums ir jārunā arī par aviāciju, jeb gaisa satiksmi, par jūras satiksmi ir jārunā, un arī par visām fosīlo kurināmo subsīdijām. Un mana grupa redz, ka um, daudzos dalībvalstu plānos ir tāds kā šaurs aptvērums attiecībā uz uh, instrumentiem, lai samazinātu emisijas, uh, uh bet uh, netiek uh, risināts uh, fosilo kurnāmo subsīdiju jautājums. Kā jūs uh, cenši, uh, centīsieties to risināt? Paldies. Nākamais runātājs. Borkjaukungs, eh, jā, paldies arī no mūsu puses. Eh, apsveicu jūs ar iecelšanu amatā. Jautājums jums attiecībā uz eh, ogļrūpniecības reģionu atjaunotni vai pārēju. Kā komisija strādās vai tā šo reģionu atveseļošanu un pārēju uz citām nozarēm? Uh, veicinās vai to atstās tomēr vi, pašu ziņā. Paldies! Nākamais runātājs - Krasnodēpska kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir divi jautājumi. Viens attiecībā uz Fonderlajens kundzes ideju, ko viņa minēja savā runā. Viņa runāja par taisnīgas pārejas fondu, ko jūs plānojat darīt ar šī fonda finansējumu un tad vēl par uh, vēl drosmīgāku priekšlikumu par oglekļa nodokli, kā jūs gatavoties pie tā strādāt šajā sasaukumā. Un tad jūs runājāt par uh, Tātad uh, jūs neminējāt to, kāda ir jūsu plāna attiecībā uz gāzi. Ir jauna likumdošanas pakotne, kur piedāvās komisija drīz vai mums būs eh, iespēja to arī iepriekš apspriest, vismaz eh, lielos vilcienos, kādas būtu galvenās idejas šajā paketē, un runājot par ieviešanu. Mēs šeit strādājam pie gāzes direktīvas pārskatīšanas. Un tad ir jautājums, kāda ir situācija arī attiecībā uz to, ka cik es zinu, tad uh, Gazproms uh, grib vērsties Eiropas kopienu tiesā un kā jūs plānojat reaģēt? Thank you. And Mr. Bompard. Paldies, un tagad Bompard kungs. Ok, excuse me. Euh, merci Madame la Présidente. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es apsveicu ģenerāldirektoru, apsveicu tāpēc, ka veicamais darbs ir milzīgs. Un temats ir ārkārtīgi steidzams. Domājams, arī jūs esat iepazinušies ar eh, GIEK pēdējo ziņojumu, kurā ir teikts, ka ja mēs vēlamies uzturēt mūsu apņemšanos un ierobežotas temperatūras pieaugumu, tad mums ir jāsasniedz eh, visaugstākais līmenis CO2 izmešos 20. Gadu, 20. gadā. Nākošajā gadā jūs sacījāt, kā Eiropas tendence esot virzienā uz leju, bet tomēr pēdējo četru gadu laikā eh, šī līkne pieaug uz augšu, un jūs zināt, ka tas ir pateicoties eh, enerģētikas politikai. Ir jārespektē mūsu nospraustie mērķi, bet arī jāatzīst, ka uz šodienu Eh, veicamo pasākumu apjoms ir nepietiekams, un ja mēs vēlamies respektēt mūsu starptautiskās saistības, tad ir uz 50. gadu jāsasniedz 50 gradu atjaunīgo enerģiju līmeni. Zinātnieki apliecina, ka tas ir iespējams, un man ir vienkārši jautājums, vai jūs esat gatava strādāt, pētīt šos zinātniskos aspektus, lai mēs varētu um, izpildīt savas apņemšanās. Paldies! Thank you very much. Jā, paldies! Kā jau mēs vienojāmies iepriekš, tagad došu jums iespēju atbildēt tagad uz koordinātoru jautājumiem un tad uzklausīsim pārējos jautājumus. Paldies priekšsādātāji, paldies koordinatoriem par laipnajiem vārdiem un apsveikumiem, paldies par jūsu komentāriem un jautājumiem. Centīšot uh, sagrupēt savas atbildes par konkrētiem tematiem, nevis uh, katram atsevišķi atbildēt. Bet, protams, ja jums uh, šķiet, ka nav pilnībā atbildēt kaut kādi jautājumi, tad esmu gatava pie tiem atgriezties. Tagad par ieviešanu. Man ir prieks, ka vairāk no jums uzsvēra ieviešanu, jeb īstenošanu, kā jau savā ievadrunā teicu, īstenošana ir tā atslēga, lai sasniegtu mūsu ambiciozos mērķus. Mums tiešām ir e, jāpievēršas īstenošanai un e, jādara tas e, pastāvīgi. Te nav runa tikai par likumdošanas aktiem, te ir runa par konkrētu uh, Uh, ieviešanu katrā dalībvalstī. Mēs esam uh, plānojuši tieši sadarboties ar Eiropas parlamentu, arī runājot par īstenošanu un uh, turpināt jūs informēt par panākto progresu. Tik uzdots jautājums konkrēti saistībā ar nacionālajiem enerģijas un klimata pārnajiem uh, jo īpaši attiecībā uz trūkumiem, kas ir identificēti, un uh, attiecībā arī uz vispārējo ambīciju līmeni ziņojumos, ja plānos. Uh, pirmkārt, manuprāt, ir uh, svarīgi atcerēties, ka bija plānu projekti, ziņoja projekti vasarā, un tad mums bija iespēja tos pārskatīt, komentēt tos dalību valstīm. Un tas ir tāds vērtīgs solis procesā, jo tas ļauj uh, uh, uzlabot šos ziņojumus, un gala ziņojumi līdz ar to ir labāki. Iesaisti, ko esam konstatējuši no dalībvalstu puses, uh, vērtējam ļoti pozitīvi. Mana kolēģe uh, Paula, kas ir nodaļas vadītāja enerģijas ģenerāldirektorātā, viņa tikās ar uh, dalībvalstīm uh, enerģijas darba grupā, un mēs redzam, ka dalībvalsts tiešām aktīvi iesaistās un ir gatavs uh, veikt ieteiktos uzlabojumus, kas turpmākajos mēnešos būs svarīgi. Tas ir turpināt šo ciešo sadarbību, turpināt viedokļu apmaiņu. 24. septembrī būs padomas sanāksmes, tikšos ar kolēģiem no dalību valstīm. Enerģijas jomā būs arī virkni tehnisku tikšanās reižu, lai nodrošinātu, ka šī te sadarbība turpināsies bet arī to, lai mēs turpmākajos mēnešos cieši sadarbotos ar uh, dalībvalstīm, lai panāktu vajadzīgos uzlabojumus. Bija jautājums par fosilajiem uh, kurinājumiem, jeb degvielām, un uh, fosilo kurināmo subsīdijas nav pietiekami risinātas klimata plānos. Um, tas tiešām ir kā prasība noteikta, ka, ja ir, jā, ka ir jāidentificē sniegtās eh, fosilo kurnāmo um, ehm, subsīdijas un jāpiedāvā, kā to risināt. Un tur, kur tas nav darīts, mēs atgriežamies pie dalību valstu plāniem un prasām, lai eh, šie te trūkumi tiktu izlaboti plānos. Tā vispārīgāk runājot, eh, energoefektivitātes un atjaunīgo enerģiju jomas arī prasa tādu lielāku konkrētību veicamo pasākumu ziņā, un tā ir vēl viena joma, pie kā mēs strādājam kopā ar dalību valstīm, lai uh, konkretizētu to, kā dalību valsts to konkrēti īstenos. Bija tāds vispārīgāks jautājums par to, kā īstenošana un jaunās ambīcijas jaunajā zaļajā noliegumā saspēlēsies. Svarīgi ir nepazaudēt no acīm nevienu no mūsu mērķiem. Vispirms ir 2020. gada mērķi, un vispirms ir jāsasniedz šie mērķi. Mums ir jānodrošina, lai dalībvalsts sajos, savos nacionālajos enerģētikas klimata plānos sasniedz šos mērķus nosaka pasākums, un tad ir jāskatās uz 2030. gada mērķiem, un uh, jūs arī jautājumos un komentāros atsaucāties, Nika kungs to darīja, uh, uz to, ka Ursula Fonderlājena uh, arī norādīja, ka 35. gada mērķi viņi gribētu palielināt līdz 50 gadiem un iet vēl tālāk. Tātad mums paralēli ir jāīsteno šis darbs, arī paralēli plānu izvērtēšanai, bet nacionālie enerģētikas un klimata plāni ir galvenais instruments, ar kuru mēs centīsimies sasniegt visus šos konkrētos mērķus. Bija jautājums, un, manuprāt, tas ir ļoti centrāls jautājums ieviešanas kontekstā. Uh, par mūsu ekonomiku un par uh, nepieciešamajām investīcijām uh, un pētniecībā un uh, inovācijās. Es domāju, ka saikne ar mūsu ekonomiku, nepieciešamība pēc taisnīgas pārējas, nepieciešamība uzlabot mūsu rūpniecisko konkurētspēju, tas joprojām būs ļoti svarīgs punkts mūsu politikā um, šie aspekti ir arī skaidri noteikti politiskajās vadlīnijās, ko ir noteikusi Fonderlainas kundze, un tas noteikti būs ļoti svarīgs jautājums. Tātad, ja sasaist šo jautājumu ar zaļo vienošanos un kādi būs jaunie konkrētie pasākumi, pirmie konkrētie pasākumi, es domāju, ka mēs esam redzējuši, ka politiskās vadlīnijas. Uh, um, Tātad nosaka ļoti skaidru secību. Ir e, šīs jaunā vienošanās, pirmā simts dienas, tad klimata likums arī pirmajā simts dienās, e, strā, strādāšana pie taisnīgas pārejas fonda, un tad e, rūpniecības politika un konkurētspēja. Tātad šajās te politiskajās vadlīnijās ir skaidras ambīcijas pirmās simts dienas, bet arī tālākas ambīcijas 2021. gadam šim visaptvarošajam plānam, raugoties uz mērķiem un virkni citu pasākumu, kas tur ir noteikti. Kā jau es eh, teicu, es eh, nevaru plašāk detaļās iedziļināties, eh, kā tas notiks, jo tas tiešām ir politisks lēmums, kas būs jāpieņem jaunajai komisijai, komisāru kolēģijai, bet, kā jau teicu, ar prieku sadarbošos ar jums šajā jautājumā. Par emisiju tirzniecības schēmu bija viens konkrēts jautājums, gan attiecībā uz to, uh, ko darīsim ar uh, gaisa satiksmi, gaisa transportu, un arī jaunā komisijas priekšsādātāja ir uh, to jau norādījusi, bet arī likumdošanas iniciatīvas un process šeit ir jāmin, un uh, kā mēs nodrošināsim šo mērķu sasniegšanu, un bija konkrēta atsauce uz tērauda rūpnīcu, kas nav nemaz tik tālu no šejienes. Uh, Pirmkārt par transportu. Politiskajās vadlīnijās jaunievēlētā priekšsēdētāja par gaisa satiksmi atsaucās uz uh, šo brīvo kvotu, kas uh, tagad ir noteikta, un šo kvotu samazināšanu bija arī atsauc uz jūras transportu un tā iekļaušanu šeit. Tā ir daļa no šiem te jautājumiem, kas turpmākajos gados būs jāsāk risināt jaunajai komisijai, tad, kad tā sāks darbu. Bija jautājums par uh, atjaunīgo enerģiju un vai mēs varēsim sasniegt mūsu mērķus, vai tie ir pietiekami, vai mums ir jādara vairāk, vai mums ir jāpārskata likumdošana. Jā, patiešām ir mūsu likumdošanā pārskata klauzula, mēs, protams, raudzīsimies, cik lielā mērā to izmantot un cieši sadarbosimies ar Eiropas parlamentu, konsultēsimies ar jums šajā kontekstā attiecībā uz to, kas ir noteikts vispārīgāk atgriezi, eh, atgriežoties pie Eiropas parlamenta iesaistes uh, likumdošanas procesē, procesā Fonderlainas kundze uh, uzsvēra stiprināšanu, partnerības stiprināšanu Eiropas parlamentu, ka Eiropas parlamentam ir jādod spēcīga loma uh, inicijot likumdošanu un ļoti konkrēti tika runāts par parlamenta iespēju ar uh, deputātu vairākumu, pieņemot rezolūciju, iniciēt likumdošanu. Tas ir arī atspoguļots eh, skaidri politiskajās vadlīnijās, un mēs eh, turpmākajos gados eh, sadarbosimies īstenošanas jomā, lai arī sasniegtu šos nospraustos mērķus saistībā ar ciešu sadarbību ar Eiropas parlamentu. Runājot par pētniecību un inovācijām, bija jautājums par uzkrāšanu, proti kā vienu no jomām, kurā mums ir jāuzlabo tehnoloģijas, kas ir mūsu rīcībā. Šeit ir eh, vairāk aspekti uzglabāšanai. Viens no aspektiem, pie kā mēs strādājam un ko arī turpmākajos gados vairāk attīstīsim, ir ir sektorā sasaiste, jeb integrācija, proti kā dažādus energo avotus uh, varam izmantot, lai tie viens otru papildinātu, bet vai arī, piemēram, elektrību, kas balstās uz atjaunojumiem resursiem, pārvērstu ūdeņradī vai citos uh, enerģijas avotos. Tātad sasaiste starp sektoriem, bet arī starp energoresursiem ar energoavotiem. Tas būs uh, turpmākajos gados aktuāls jautājums. Un mums ir arī uh, jāiekļauj šeit um, pētniecības un inovāciju plānošana. Viena lieta ir skaidra, un tas ir tas, ka nepieciešamība pēc investīcijām, finansējuma, pētniecībā un inovācijās, uh, kā daļa no DFS uh, darba, būs ļoti svarīgs aspekts uh, sektorā, ja Eiropa vēlas saglabāt savu līderu pozīciju tīrajās tehnoloģijās, tīrajā rūpniecībā. Uh, Un ja Eiropa vēlas atgriezties līderu pozīcijās attiecībā uz inovācijām enerģija tehnoloģijās, mēs tieši sadarbojamies. Eh, ja runājot par finansējumu, mēs eh, šeit eh, domājam gan privātu, gan publisku finansējumu. Es jau minēju daudz gan finanšu schēmu, jeb DFS, un mēs strādājam arī pie Uh, ilgspējīgu finansējumu un uh, taksonomijas, uh, tātad, ja tiek apsvērti finansēšanas pasākumi un tiek saukti par ilgspējīgiem, tad jānodrošina, ka tas tiešām tā arī ir un ka sasniegt tiek mūsu mērķi, ko mēs esam nosprauduši. Bija jautājums, kas attiecās uz iespējamām iniciatīvām, kas attiecas uz gāzi un gāzes direktīvu un to, kā tas uh, tirgū tiek uztverts, eh, piemēram, kā Gazprom to uztver. Mums nav šaubu, ka gāzes direktīva ar nesenajiem grozījumiem tur tika piemēr, pielāgots eh, aptvērums un tika precizēts, ka gāzes eh, direktīva attiec uz Eiropas teritoriju. Un tas tika precizēts. Mēs nesam uh, Mums nav nekādu šaubu, ka gāzes direktīva atbilst Eiropas līgumiem un arī mūsu starptautiskajām saistībām, tā skaitā eh, PTO noteikumiem un energo hartai. Kas attiecas uz Eiropas kopientiesas lietu, mēs, eh, protams, eh, pašpārliecināti dosimies šajā cīņā un aizsargāsim gāzes direktīvu kopienas tiesā, vai ir jebkurā citā Uh, strīdu risināšanas struktūrā, lai arī kur tas būtu. Uh, cerams, ka tas tā nebūs, jo tas nav labākais veids, kā tērēt mūsu laiku, bet mēs tomēr to darīsim. Kas attiecas uz gāzi un iespējamām nākotnes iniciatīvām šajā jomā, mums ir jānodrošina tas, ka mēs turpinām integrēt uh, gāzi mūsu uh, transformācijas procesā gāze un jo īpaši dabas gāze um, paliks uh, svarīgs resurss arī turpmāk mūsu transformācijas plānos, jāraugās, kā to darīt vislabāk, kā pēc iespējas uh, vairāk atteikties no emisijām, kā padarīt uh, mūsu izmantoto gāzi zaļāku, tur būs vajadzīgas uh, inovācijas, investīcijas, tehnoloģijas, bet mums jau tagad ir dažādi instrumenti, kā to darīt. Tātad domājot par iespējamu gāzes iniciatīvu, un tas, protams, ir lēmums, kas ir jāpieņem uh, enerģijas komisāram topošajam, es domāju, ka mums ir jāraugās uz to, kā vislabāk šādu iniciatīvu ielikt eh, gan zaļās vienošanās, gan transformācijas kontekstā, bet arī eh, runājot par energo drošību un energo apgādi Eiropā. Lēmums par šādu iespējamu iniciatīvu ir politisks, tāpēc par to nevar izteikties, bet noteikti tas ir jautājums, pie kā mēs strādāsim un kas mums ir jādara, jo tā ir daļa no atteikšanās no CO2 emisijām un uh, zaļās transformācijas. Uh, Es domāju, ka esmu atbildējusi uz uzdotiem jautājumiem, un kā jau es teicu, ja kaut ko palaidu garām, esmu gatava par to runāt. Uh, paldies, un tagad, kolēģi, katram pa vienai minūtei jautājumu, ko var uzdot deputāti. Vispirms deputāte Delkastiģa, paldies, uzdošu to ļoti īsi. Uh, apsveicu jūs sakarā ar iecelšanu amatā un um, esmu iepriecināta par to, ka jūs esat šajā matā, jums ir uh, plaša pieredze komisijas darbā, mēs jūs pazīstam kā nenogurstošu strādāju, strādātāju un mierīgu raksturu personu. Uh, mēs tagad pārējam no iepriekšējā sasaukuma uz šo sasaukumu ar eh, ieviešanas pasākumiem. Šobrīd ir mm, pienācis laiks pielikt ieviešanas pūliņus, un mēs nedrīkstam um, ciest fiasko šeit. Jeb, kā saka angliski, mums ir eh, uzdevums jāpaveic. Eh, mēs arī nedrīkstam uh, Eh, būt ar tādām ambīcijām, kas ir pārlieku augstas eh, un netiek īstenotas. Mums ir jābūt eh, ar ļoti izstrādātiem pasākumiem visā, kas attiec uz dalību valstu gada budžetiem. Tur vienmēr tiek ļoti mm, pieslīpēti jautājumi vai attiektos uz deficītu vai citiem jautājumiem Eh, aspektiem, un tieši tāpat mums vajadzētu atliec, eh, attiecināt šo pašu sistēmu uz nacionālajiem plāniem. Ir jāizmanto šī pati pieredze, lai tā būtu realistiska un lai mēs necietu fiasko. Un visbeidzot, eh, jautājums, kas attiecas uz rūpniecības radītajām emisijām, ir ļoti svarīgi apzināties, kā notiks dekarbonizācija, koģenerācijai Eh, bet it īpaši svarīgi ir pirmajā, pirmā daļa, kā notiek viss darbs no likumdošanas pieņemšanas līdz tai Eh, līdz tās īstenošanai. Jā, es eh, zinu, ka ļoti apgrūtinoši ir iekļauties atvēlētajā laikā, tad, kad ir tik daudz lietu, ko mēs vēlamies eh, paziņot ģenerāldirektorijai, bet tomēr lūdzu iekļaujieties atvēlētajā laikā. Deputāts Zoriņu, paldies! Apsveicu jūs ar iecelšanu amatā un man vislabākie novēlējumi. Mēs bijām referents SND grupā attiecībā uz enerģijas pārvaldību un es apzināju, apzinos to, cik eh, ļoti svarīgi ir klimata enerģijas plāni, kā klimatiska apņemšanās un arī kā pilsonisks instruments. Un es tagad gribētu uzdot divus jautājumus šajā sakarā. Par politisku apņemšanos runāšot. Mums ir eh, satraucošās ziņas par to, ka Nacionālo aģentūru plāni nesasniedz esošos līmeņus. Kā mēs eh, novērsīsim to, ka uh, Tā vietā, lai procesu pātrinātu, ir vēl divi pasākumi, kas var eh, tos bremzēt. Tāpat ļoti svarīgi ir piesaistīt pilsoņu šajos plānos. Portugālē bija eh, transversālas lieliskas debates, piesaistot speciālistus, un mums ir jāiet kopā ar pilsoņiem, ne tikai ar speciālistiem. Tā, ir paredzēts dinamizēt pilsoniskās dalības platformas, kā jūs esat iecerējuši iesaistīt šīs platformas. Paldies! Paldies! E, nākošais runātājs deputāte Mihailovam. Paldies, priekšsēdētāji! E, e, godājumā ģenerāldirektors Kunze, man vislabākie novēlējumi jūsu darbā un it īpaši šajā sarežģītajā jomā apzinoties ļoti pieklājīgo veidu, kā, kurā jūs mūs informējāt par nacionāliem klimatu un enerģijas plāniem, man būtu jautājums, vai jūs varētu konkretizēt šos aspektus? Vai jūs prāts? Jūsu rīcībā ir pietiekami daudz rīku, lai varētu ietekmēt dalību valstis, kad tās gatavo savus nacionālos plānus. Un, diemžēl, pirmajā komentārā um, projektu plāniem mēs dzirdējam nevisai iepriecinošus komentārus eh, attiecībā uz to, ka pasākumi ir pārlieku ambiciozi un netiekami skaidri. Vai jūsuprāt? Uh, Jūsu rīcībā ir pietiekami daudz rīku, lai varētu nodrošināt nacionālas konsultācijas starp dažādām nozarēm, ne tikai enerģijas jomā. Paldies! Thank you. Uh, now, uh, Mr. Buzek. Paldies, nākošais runātājs, ja šis būs eiks. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos Um, pievienoties kolēģu apsveikumiem saistībā ar jūsu iecelšanu e, jaunajā amatā. Tāpat arī paldies par jūsu gatavību piedal piedalīties enerģijas formā. Kā jūs jau norādījāt, tuvojas ieviešanas process e, mūsu pieņemtajiem likumiem iepriekšējām e, sasaukumā, bet no enerģijas savienības viedokļa. E, mums ir jārunā par pieciem pilāriem un lai starp tiem pastāvētu līdzsvars, jo šie pilāri ir ļoti svarīgi. Bet arī nodrošinot piegāžu un cenu drošību pret eh, klimatu. Eh, varētu teikt, ka tas nav pret, bet atsevišķās dalībvalstīs tā tas varētu būt, jo visas dalībvalstis valstis ir ar savām atšķirībām, reizēm pat ļoti lielām. Kāds ir jūsu skatījums? Jo zinot to, ka ir jāvirzās uz priekšu, un nu, otrkārt ir nepieciešams atbalsts integrācijai. Vismaz es personiski gribētu kaut ko līdzīgu redzēt mūsu priekšā. Tādu akmeļogļu reģionu un pārējie. Uh, Ehm, dariet visu, kas ir iespējams, lai pilsoņi sadzirdētu, ka mēs esam gatavi viņiem palīdzēt. Paldies! Buchnerkungs! Vielen Dank! Sie haben von der Energiespeicherung gesprochen und es wurde hier Paldies, priekšsēdētājs. Tika teikts, ka vēl nav pienācīga uzkrāšanas iespēja enerģijai, ka te ir jāveic pētniecība, bet Patiesībā ir tā, ka jau ir uh, vairākas lielas tehniskas iekārtas, kas uh, tikai tāpēc komerciāli nedarbojas, ka tās daļai, piemēram, Vācijā, tiek aplikts ar dubultiem uh, nodokļiem - elektrības nodokli un groteskā veigā uh, atjaunīgo resursu nodokli. Šādos apstākļos eh, šādas iekārtas nerentējas, tas ir skaidrs, bet tā ir politiskā grība. Eh, atteikšanās no oglēm um, nav vēlms to ātri īstenot. Mans jautājums ir jums, ko jūs darīsiet, lai šādus uh, eh, nejēdzīgus nacionālus likumus uh, atceltu, lai um, izmantot šādas enerģijas uzkrāšanas iespējas, kas jau pastāv. Thank you very much, Mr. Haas. Paldies, Haselkungs. Yes, uh, thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Apsveicu ģenerālu direktori sakarā ar iecelšanu amatā e, un mani vislabākie novēlējumi šajā grūtajā darbā. Man ir divīs jautājumi. Jūs pieminējāt kā problemātisku jautājumu attiecībā uz nacionālajiem enerģijas un klimata plāniem un atjaunīgās enerģijas daļu. Par atjaunīgo enerģiju, ko jūs domājat par atsevišķu pušu pausto viedokli, kā uzstājot uz atjaunīgo enerģiju daļas palielinājumu? To varētu īstenot tikai tad, ja tiktu izmantota uh, subsīdiju sistēma. Piemēram, paceļot cenas eh, gāzes patēriņam, it īpaši mājasemniecībām, un ka tas varētu novest pie nabadzības, it īpaši austrumu un eh, centrāla Eiropā. Otrkārt, par gāzi. Kāda ir jūsu perspektīva? Vai uh, nekādas enerģi, fosilo enerģiju um, elektrostacijas varētu tikt aizvietotas ar gāzes, um, gāzes apkuru izmantojošām spēkstacijām. Paldies, nākošais runātājs deputāte SP Rākija. Paldies, priekšsēdētājs. Es apsveicu ģenerāldirektori sakrā ar iecelšanu amatā. Es vēlētos runāt par pamat aspektiem. Ir būtiski saprast, ja saskaņā ar uh, Urzulas Fonderlainas sacīto ir nepieciešama papildus likumdošana, lai panāktu jaunu zaļo darījumu, vai mums ir tikai uh, jāievieš esošā likumdošana un vienkārši jāparedz atsevišķi uh, papildu leģislatīvu pasākumi. Otrkārt, par Grieķiju runājot specifiski, mēs saskaramies ar ļoti specifisku ģeogrāfisko e, stāvokli, un mums ir. Mēs saskaramies ar lieliem zaudējumiem, ap sešiem simtiem miljonu uh, PPC e, plānu e, sakarā, jo, protams, jāapzinās, ka šeit ir runa par mūsu e, nacionālas kompetences jautājumu, bet tomēr mums ir vajadzīgs komisijas atbalsts. Paldies. Nākošais runātājs deputāts Tobizovskis. Gratulēju, pani direktor. Čem? Paldies, priekšsēdētāji, ģenerāldirektori Um, man ir sekojošs komentārs. E, ir runa par ogdraču reģioniem Eiropā e, kuriem ir jāatjaunojas, un e, šajos reģionos ir iespējams darba vietu zaudējuma risks. Komisija apzinās šos riskus un problēmas. Vai jums ir viedoklis par to, kā izvērtēt šādas pārējas izmaksas un uh, ieguvumus. Tas var skart Poliju, Čehiju, Rumāniju. Jau Krasnodebska kungs uzdev jautājumu, kur atkārtoši Urzof un Derlajen runāja par um, vairākiem priekšlikumiem par CO2 emisijas nodokļiem. Uh, nodokļu, emisiju nodoklis ir ieteikums. Būtu paredzēts, lai pasargātu Eiropas ražotājus sacensībā ar globālajiem konkurentiem. Kāds ir jūsu viedoklis par šo aspektu? Paldies! Nākošais runātājs Gaierkungs. Paldies, priekšsētātājs kundze! pievienojos uh, apsveikumu vārdiem, ko izteica kolēģi. Mans jautājums ir par tā saukto sektoru sasaisti. Iepriekšējos gados esmu sapratis, uh, ka sadarbojoties dažādiem um, rūpniecības sektoriem, mēs varam labāk sasniegt klimata mērķus, bet man, godīgi sakot, uh, trūkst fantāzijas, kā politiski to ietvert, ierāmēt. Uh, jo tur ir milzīgs potenciāls šajā sektora sasaistas jomā. Varbūt jūs varētu padalīties ar mums savās pārdomās, jo jums tādas ir. Paldies! Mr. Uh, Flego. Paldies, Flego kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Uh, ģenerāldirektorei, kura mums izklāsta uh, Eh, būtisks jautājums un domāju, ka mūsu darbība būs lieliska. Tāpat arī es runāšu par eh, enerģijas piegādēm. Dalībvalstis ir jau veikušas savas darbības, tomēr šķiet, ka šajā jomā ir jāstrādā vēl vairāk eh, Šķiet, ka komisija ir labi izvērtējusi dalību valstu veikumu caur skatāmā eh, veidā, tā ir norādījusi uz trūkumiem atsevišķās jomās, un es savukārt varētu uzzināt, vai komisija ir domājusi par kādiem sankciju pasākumiem, tad, ja ir nepietiekami ambiciozi nacionālajie plāni un kā Kelīkungs. Nākošais runātājs. Paldies, arī es vēlētos apsveikt jūs saistībā ar iecelšanu amatā. Kā referents par atjaunīgiem enerģijām es neesmu pārsteigts, ka pastāv eh, plaisa starp eh, eh, dalībvalstu paustajām ambīcijām, jo tās nevēlējās pieņemt sākotnējos mērķus, tās tāpat arī tās negribīgi vēlēģās pieļaut to, ka patērētāji radī, veidotu pašu savu enerģiju. Un es jau par šiem jautājumiem vairāk kārti teicos, izteicos vasarā un nereti dzirdēju par daudzu cilvēku nolūku veidot savus enerģijas ražošanas iespējas un kādas būtu viņa piekļuvas tīklam. Lai komisija uzskatītu, ja, piemēram, pār eh, gadskārtēju ziņojumu par sagatavošanu par to, kas ir noticis katrā valstī un problēmām, kuras ir novēršamas. Domāju, ka eh, šis būtu eh, labs piemērs politikas veikšanai. Paldies nākošais runātājs deputātus un paldies apsveicu Jorgensens kundzes sakarā ar iecelšanu amatā. Bio fosilās enerģijas eh, turpina būt bīstams. Janvārī komisija norādīja, ka starp 14 un 19 gadu 55 miljārdi eiro tomēr tiek eh, investēt šajās bīstamajās enerģijās, par nacionālajiem plāniem runājot. Atsevišķas dalībvalsts, tā skaitā Francija, jau paredz vairs nefinansēt fosilās enerģijas, jo uh, Un mans jautājums ir, kā rīkosities jūs, lai piespiestu dalībvalstis rīkoties caurskatāmi attiecībā uz fosīlo enerģiju tiešo un netiešo finansējumu un kā sasniegt Eiropas Savienības G7 un K20 eh, mērķiem līdz 50. gadam pārtraukt pilnībā fosilo enerģiju iegūs finansēšanu. Fuluklanda kungs. Thank you very much. Paldies. Tā kā mm, esmu Dānijas, turpināšu savā dzimtajā valodā. Jā. Apsveicu ar eh, jūsu iecelšanu amatā, un es vēlētos uzdot jautājumu par to, ko eh, komisija uzskata par eh, ilgspējīgas enerģijas cenām. Uh, Komisija konsekventi ir pārvērtējuši šīs cenas un mēģina par šīm cenām runāt. Tā tad, kā atbalstīt, piemēram, ilgspējīgas enerģijas avots tādus kā saules baterijas un vēju enerģija. Un 2030. gadā paredzētā saules paneļu cena būs eh, zemāka nekā šobrīd. Un kā jūs varat paredzēt šī scenārija attīstību līdz 30. gadam, jo šādā veidā paredzēt ilgspējīgo enerģiju cenu var negatīvi ietekmē tirgus attīstību. Tātad varbūt komisija domā pamainīt savu eh, politikas nostādni šajā jautājumā. Uh, thank you very much. Uh, Mr. Bellamy. Paldies, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, apsveicu ģenerāldirektori sakarā ar iecelšanu amatā. Es uzdošu jautājumu franču valodā, lai noskaidrotu precīzāk jautājumu, kas ir svarīgs Francijai, citu starpā, kas attiecas uz hidroelektrostaciju aizsprostu būvēšanu. Kā jūs zināt, šobrīd ar Franciju. Uh, notiek sarunas pār eh, atvēršanu eh, konkurencei, bet tas apdraudētu sektoru, kas šobrīd ražo samērā lētu un drošu enerģiju, eh, kas Francijas gadījumā ir ap 12% no energo, energo enerģijas sajaukumā. Un Kā jūs domājat, kā labāk varētu veicināt dekarbonizētu enerģiju izmantošanu Eiropas kontinentā? Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Nākošais runātājs, deputāta Vaisa. And... Paldies! Ļoti daudz labu jautājumu tika uzdoti, un es atbalstu arī savu savas valsts pārstāvi un viņu uzdoto jautājumu, bet ordinalitātes pēc uzdošu citu, kas skār komunicēšana attiecībā uz pārējais perioda un e, likumdošanas ieviešanu, jo mēs saskaramies ar falšām ziņām, ar falšiem datiem un e, šeit ir runa ne tikai pār darbu, ko veic NVO, bet pār uh, lielākām interešu grupām kas eh, un iedzīvotājiem Eiropā rīkoties nosvērti mierīgi un apzināties, ka mums izdosies, bet arī skaidrība ir jābūt pār sistemātiskiem apdraudējumiem, kas var tikt nodarīt komunikācijas sistēmām Eiropā. Kāds ir jūsu skatījums šeit? Un kā da, eh, ir iecerēta sadarbība ar eh, komunikāciju ģenerāldirekciju. Paldies! Nākošais runātājs Gonzales Kasaras. Apsveicu ģenerāldirektori sakarā ar iecelšanu amatā. Jums ir ļoti sarežģīts uzdevums, bet vienlaicīgi aizraujošs tuvākajos gadiem. Eh, Agrāk tika runāts eh, par atjaunīgām enerģijām un par to, ka 23. gadā varēs pārskatīt nosprostos mērķus. Būs jāgaida līdz 23. gadam un pēc uh, solījumiem un pēc uh, tā, ko ir so, uh, apņēmusies Ursula Lajena, lai nodrošinātu taisnīgu uh, pāreju. Esmu no Galicijas, Spānijas apgabala, kurš mobilizējas, jo saprotu, ka būs jāatsakās no, o, no karbona. Tiek paredzēta līdzekļi, bet aizvien biežāk izskan draudi šo struktūru virzienā, Eh, kāds ir jūsu vēstījums, kā lai eh, panāktu to, ka tiks veikti pasākumi šajā un citos Eiropas reģionos, kas tiks skarti. Tāpat kādi pasākumi ir iecerēti eh, sagaid, pēc ļoti neveiksmīgiem datiem par energoefektivitāti pēdējā ziņojumā. Madam Paulus. Nākošais runātājs deputāts Paulus. Merci. Paldies! Un arī no savas puses apsveikumu vārdi. Es saprotu jūsu pieeju sadarbībai, bet vēl aizvien 11 dalību valstis nav sniegušas nekādus datus par atteikšanos no uh, oglēm, kas ir ļoti būtiska klimata mērķiem. Es gribētu zināt, kāds progress. Tāpat, kā jau izskanēja pirmīt, ambīcijas nav pietiekams 50. gada mērķiem, pat nerunājot par Parīzes nolīgumu, kas ir agrāks mērķis, un es gribētu zināt arī, vai jūs esat mainījuši pagadiem budžeta scenāriju, jo beigās ir runa par to, Eh, cik oglekļa mēs eh, ielaižam atmosfērā. Eh, par šo jautājumu būs jādomā visām dalībvalstīm, un jūs nedomājat, ka tā būtu iespēja Eiropas savienībai būtu iespēja kļūt par čempioniem tehnoloģijās, gan par ūdeņradi, gan runājot, gan par uh, Atvainojiet, jūsu laiks ir eh, aizritējis. Eh, nākošajā reizē uzdosiet savus jautājumus. Paldies, nākošais runātājs. Eh, es arī vēlos apsveikt jūs sakarā ar stāšanos amatā un novēlēt vislabāko sadarbību. Es domāju, ka jauniem jautājumiem nav praktiski Eh, eh, visi jautājumi praktiski ir uzdoti, bet es vēlos atgriezties pie mūsu koordinatoru uzdota eh, jautājuma par baterijām, par mērķiem. Tāpat bija runa par Eiropas ekosistēmas izveidošanu, vai jūs esat iecerējis strādāt pie šī jautājuma. Un mans vēstījums ir koordinēt, koordinēt un vēlreiz koordinēt, atcerēsimies Ursulas Vandē. Lajens runa mēs runājām tikai par mehānismu, bet viņi pat pieminēja nodokli, un tas nozīmē, ka jāsadarbojas starp dažādiem uh, līmeņiem un dažādām ģenerāldirekcijām. Par nacionāliem darbību plāniem e, maisaimniecībām ir jā. Ja arī būs jāziņo par šiem jautājumiem, un tāpēc atvieglojiet visu darbu dalību valstīm un vēlreiz paredziet labu koordinēšanu. Paldies, deputāti Karvaļi. Pareizāk sakot, Tēlera kungs, Karvaļo kungs vārdā. Man tika lūgts uzdot Eh, divus vienkāršus jautājumus - sinerģiju starp eh, Horizon Europe un inovāciju plānu. Eh, vai projekts var izmantot no abiem aspektiem? Otrais jautājums - vai jūs paredzat specifiskus mērķus? Uh, Eh, ogļu eh, attiekšanās no oglēm procesā, piemēram, atsevišķos reģionos, piemēram, Elzasā. Paldies, eh, Patrisieta, ja paldies ģenerāla direktorei un paldies par skaidro izklāstu. Es izvairīju izvairīšos no plašām deklarācijām un uzdošu konkrētus jautājumus. Runājot par to, ka atsevišķas dalību valstis eh, nerespektē standārtus, eh, kādus pasākums varētu šeit noteikt, lai eh, progress tiktu ievērots. Tāpat ir jāpatur prātā tas, ka nedrīkst eh, nonākt pretrunā ar sevi. Otrais jautājums par eko savietojamības paketi, ko mēs parlamentā pieņēmām, bet komisijā nē. Eh, tas apgrūtina eh, visu nozari, gan apgaismes ražotājus, gan citu elektroiekārtu ražotājus tālāk par eh, dažādu standārtu saskaņošanu. Gan eh, runa ir par Ķīnas, gan Merkosu ražotājiem. Pēdējais runātājs Bloskungs. Paldies, Jergensens kundze. Paldies par uzstāšanos un veiksmi jūsu eh, darbā. Jaunā klimata paudze redz, kā mēs praktiski saskaramies ar klimatu katastrofu, tomēr mēs lielam, liekam lielas cerības uz jums. Un kādi jūsuprāt ir konkrētie pasākumi, kas ir veicami, lai ieviestu 55% mērķi vismaz uh, mājasemniecību nozarē. Mēs runājam par atsacīšanos no oglēm. Mēs zinām, ka tas ir jāpanāk un uh, kā jūs eh, atbalstīsiet dalību valstis, kuras vēl nav pilnībā pārliecināts. Mums ir jāapzinās, kādu labumu tas dotu. Gan veselības ziņā, ekonomikas ziņā, tas veicinātu MBO radīt darba vietas. Kā jūs pārliecināsiet dalību valstis un tīri personiski, kur jūs saskatāt vislielāko prioritāti savā darbā? Paldies! Paldies! Tā tad jā, jums uzdoto jautājumu bija vesels klāsts, un eh, es eh, esmu pilnīgi pārliecināta, ka kolēģi uzdot jautājumus vēl un vēl, ja mums to ļautu laiks. Tā tad, jā, tagad uzklausīsim jūsu atbildes. Paldies jau iepriekš. Paldies! Saka Juta Dāls kundze, paldies, eh, priekšsēdētājs kundze par labi vēlējumiem, paldies par jautājumiem, paldies par komentāriem. E, par šo plānošanas dokumentu man tas šobrīd, e, es mēģināšu tagad mēģināt salasīt, ko es šeit esmu pierakstījusi un, pies, un mēģināšu tos tā kā sagrubēt un ceru, ka jūs e, man piedosiet, ka tie jautājumi, uz kuriem es nevarēšu šodien atbildēt vai neatbildēšu pilnībā, tad mēs turpināsim diskusijas mūsu nākamajā tikšanās reizē. Vairāk jautājumu skāra pilsoņu iesaistīšanos un izpratni par to, ko mēs viņiem stāstam, tā tad, lai būtu pēc iespējas mazāk viltus ziņu, un ar to arī vēlējos sākt savu atbildēšanu, jo mēs visi strādājam iedzīvotājiem un iedzīvotāju labā. Un pēdējo gadu laikā mēs esam piedzīvojuši būtisku iedzīvotāju ieinteresētību, ir dažādi pilsoniskie fórumi, ir pilsoniskās platformas, cilvēki piedalās demonstrācijās, interesi par klimatu un ko katrs un ik viens varētu darīt tā sakārtošanā ir liela. Mēs jau balstamies, protams, uz eh, iepriekšējos gados sasniegto un darbu eh, pie iedzīvotāju izglītošanas mēs turpināsim. Eiropā, protams, viedokļi nedaudz atšķirās un dažādās dalību valstīs, dažādās tautsēmniecības nozarēs eh, viedokļi varbūt nedaudz nobīdās, bet mēs uzklausām visus, uzklausām vienmēr. Un raugoties šajās Ursulas Fonderlajens sagatavotajās politiskajās vadlīnijās, tur tieši runiet par to, kā mēs varam iekļaujošā procesā runāt ar visiem spēlētājiem, pilsoniskā sabiedrība, jaunie, vecie, eh, ražotāji, nevalstiskās organizācijas, tātad visi, visi. Šo procesu mēs turpināsim, pilnīgi noteikti un darīšu visu, kas manos spēkos, lai šī izglītošana būtu pēc iespējas kvalitatīvāka. Jūs, kas esat tieši ievēlēta Eiropas institūcija, jums, protams, arī šajā darbā ir jādod sava artava. Bija vairāk no jums, kas pieminēja dažādas energo iniciatīvas pilārus, tātad runiet par tīru enerģiju, energo pieejamību, bet ir arī citi aspekti, kur ir jāņem vērā turpmākajā darbā, un es jau savos ievadvārdos pieminēju to, ka mums ir jāizpilda Eiropas Savienības enerģijas politikas vadlīnijas, tajā skaitā arī enerģijas eh, drošības vadlīnijas. tā saucamā zaļ, zaļā pārejas posma rīcība kas attiec tieši uz um, pakāpenisku atteikšanos no ogļu enerģijas, ir svarīga. Par šiem valstīm specifiskajiem plāniem un eh, tas, ka ne visas dalību valstis tos vēl ir sagatavojušas, tādi jautājumi tika uzdoti un bija arī tādi jautājumi, kuri eh, atsaucās uz to, ka nevienmēr šajos dalību valstu plānos ir skaidri atrunāts, ko tad darīt, lai atteiktos no tradicionālajiem enerģijas avotiem. Bija jautājumi par to, ko mums darīt, ja dalību valstu sagatavotie plāni nav specifiski vai ir nekonkrēti. Un tagad atbildi par šiem plāniem. Tātad līdz vasarai tie plāni, ko mēs saņēmām, bija tikai mēlnraksts, un tagad šobrīd esam tādā kā vidusposmā, uh, kurā mēs e, esam izvērtējuši šos plānus un šobrīd dalību valstīm sagatavojam detalizētas atbildes. Ir tādas dalību valstis, kuras ir ļoti tuvu mērķiem, 2020. gada mērķiem, ir tādas, kuras varbūt e, dažos sektoros ir sasniegušas mērķus, bet citos savukārt nē. Tātad šobrīd šajā vidus e, periodā, vidus etapā, kad esam izvērtējuši vai joprojām vērtējam valstu plānus un gatavojām tām specifiskus ieteikumus. Un tad, protams, viņas eh, sagatavo savu gala plānu, kuru saņemsim līdz gala beigām. Par šiem dalību valstu plāniem runājot, ir svarīgi atcerēties, ka tā ir ne tikai politiska apņemšanās, bet arī Eiropas Savienības tiesību aktu transponēšanas instruments. Eiropa nosaka tādu kā tiesisko ietvaru un dalību valsts tālāk tad eh, pašas to īsteno dzīvē, un tāpēc ir arī šie plāni. Varbūt um, vissvarīgākais šobrīd būtu ciešā sadarbībā ar dalību valstīm strādāt pie šo plānu pieregulēšanas un uzlabošanas, uh, Kā jau es teicu, kā tehniskā, tā arī politiskā līmenī vēl ir daudz darāmā, un šā mēneša beigās paredzētā enerģijas ministru padome to arī darīs. Kā jau es teicu, gala plāni, gala ziņojumi mums vēl nav pieejami, un tad jau redzēsim, kāda būs dalību valstu ambīciju līmeņi. Vai tur būs specifiski risinājumi, vai tā būs adekvāta atbilde, redzēsim. Atgriežoties pie iedzīvotājiem, bija tādi, kuri pieminēja energo nabadzības jautājumu. Dažādās Eiropas dalību valstīs, pie tam atšķirības ir ne tikai dalību valsts, bet pat reģionu starpā, tā tad eh, ir dažāda attieksme pret eh, Eiropas Savienības iniciatīvām. Uh, ir daudz tiek runāts par to, kā enerģijas krīze ir ietekmējusi sociālo situāciju, protams, ekonomisko, un tad eh, politiskās vadlīnijas, kurās runiet par godīgu pārējais periodu, godīgu attiecībā uz visiem sociālajiem slāņiem. Šīs politiskās vadlīnijas mums sniedz tādu kā pamatu, uz kuru tālāk strādāt. Tik uzdots jautājums par īstenošanu. Un ja šī jaunā zaļā vienošanās, kas ir ierakstīta politiskajās vadlīnijās, tā tad kā tā tiks īstenota? Vai tā tiks iestrādāta e, likumdošanas aktos, vai arī tiks iestrādāta jaunos Eiropas Savienības līmeņa likumdošanas aktos? Iespējams, ka būs e, tiks pieņemts arī tā saucamais klimata likums, zaļas, pā, zaļa pārejas perioda fonds iedibinās, redzēsim. Bet um, jebkurā gadījumā darbs pie jaunu likumu izstrādes un pieņemšanas būs. Tik uzdot jautājumu arī par oglekļa nodokli. Es ļoti daudz savu laiku pavadu komisijā tieši par šiem jautājumiem domājot. Un eh, tagad, eh, protams, man tas būs vēl augstāk darba kārtībā, jo arī politiskajā darba kārtībā šis jautājums ir ļoti aktuāls. Un es jums nevaru konkrēti pateikt, kad jau kāda veida lēmums tiks pieņemts, jo tam ir nepieciešama tam ir nepieciešams nopietnas sagatavošanas darbs, kā no oglekļa nopūlūdes viedokļa raugoties, kas ir saistīts ar savu veidu riskiem, gan arī, protams, izvērtējot šāda oglekļa nodokļa ekonomiskās sekas un, protams, ņemot vērā Eiropas Savienības starptautiskās saistības gaitā. Tātad atvainojos, ja kāda man atbild šķiet nepilnība, bet, nepilnīga, bet sīkāk neko pateikt šobrīd nespēju. Vēl viens jautājums par oglekļa uzglabāšanu, par tehnoloģijām, par varbūt jauniem risinājumiem un eh, to, ko nozara varētu darīt. Kā savērt kop, kā dažādas sektors eh, savienot, lai tie strādātu pie šiem risinājumiem. Un šobrīd notiek tāda kā kartēšana, ko mums vajadzētu darīt, un eh, dažādu sektoru integrēšana un sadarbība ir ļoti svarīga, un komisija pie tā strādā. Mēs strādājam pie kartēšanas, strādājam pie tā, lai noteiktu, kādi elementi mums nepieciešami. Un uh, dažādu energo nozaru un sektoru integrēšana ir ļoti svarīga. Pie tā mēs arī ļoti neansēti strādāsim. Ir ļoti svarīgs tehnoloģisks aspekts. Uzglabāšana ir viens, cits varētu būt ūdeņraža baterijas. Tātad tehnoloģiskie risinājumi, protams, varbūt pat būtu pieejami, bet jautājums ir, kā tos adekvāti īstenot reālajā dzīvē piesaistot arī nozari. Bet eh, laiks rādīs, un tad, protams, mēs varēsim diskutēt par to tālāk. Energoefektivitāte bija vairāk jautājumu, kas skāra šo momentu, īpaši kā, teiksim, izolēt mājas, siltināt mājas, jo energoefektivitātei ir milzīgs potenciāls, bet uh, um, Patiesībā ir samērā skumji redzēt, ka mēs tik lēni virzamies pa šo ceļu, jo Eiropā situācija mājās, mājokļos, eh, protams, ir ļoti skaista, ka mēs pilsētās redzam vecākas mājas un pat arhitektūras pieminekļus, kas ir veci, bet arī šiem vecajiem mājokļiem, vecajām celtnēm ir jāmēģina rast energo izolācijas risinājumi. Tam noteikti būs nepieciešams arī publiskais finansējums. Tātad tie ir momenti, kurus sadarbībā ar dažādu nozaru speciālistiem mēs risinām. Un tas parādās arī komisijas priekšlikumā daudzgadu finanšu schēmā. Tagad šķiet, ka es esmu atbildējusi lielos vilcienos uz visiem man uzdotajiem jautājumiem. Uh, Un ja man neizdevās uz kādiem atbildēt, ak, nē, vēl viens jautājums, nē, pēdējais, pēdējais. Man tiek uzdots konkrēts jautājums par eh, konkrētu dalību valstu gadījumiem PBC eh, Grieķijā, ūdens eh, Francijā un dažās dalību valstīs ir subsīdijas fosīlajām degvielām. Es um, Zinu visu šīs situācijas no mana iepriekšējā amata, strādājot savā iepriekšējā amatā un nezinu, vai ir adekvāti šeit savā jaunajā amatā izmantot šīs iegūtās zināšanas, bet vēlējos tikai pateikt, ka es zinu par visiem šiem gadījumiem, un no enerģijas politikas raugoties mums vajadzētu izvērtēt, tātad izvērtīt, kāda ir mūsu mērķi, kā tas ietekmē iekšējo tirgu no konkurences viedokļa, kādi ir e, atjaunīgo energoresursu pieejamības procenti un tā tālāk, CO2 samazināšana un tā tālāk par fosīlajām degvielām uzdotais jautājums. Un kā to risināt, kā jau es teicu, tas ir dalību valsts nacionālajos un klimata plānos atrunāts. Un ja, piemēram, dalību valsts nav skaidri uzrakstījušas kāds ir viņu mērķis un plāns tā sasniegšanai fosīlo degvielu samazināšanā vai pat izslēgšanā, tad mēs dalību valstīm liksim to šajā plānā ierakstīt. Paldies, prieksēdētājs kundz, par man doto laiku atbildēm. Paldies! Thank you for coming. Thank you. Paldies! Paldies, ka ieradāties mūsu šās dienas sēdē. Paldies visiem kolēģiem, kuri uzdeva jautājumus un arī tos uzklausīja. Jūs esat enerģijas pilna, enerģijas ģenerāla direktora samatā, un es esmu pārliecināta, ka mums izdosies runāt par abām institūcijām aktuāliem jautājumiem arī nākotnē. Kolēģi, mūsu sanāksme vēl nav beigusies. Es jūs esmu klausējusies tik ilgas un garas stundas, ka lūdzu ļaujiet man pabeigt sēdi. Nākamā sanāksme ir paredzēta 25. un 26. septembrī, un tagad paziņojas sēdi par slēgt. Paldies!